Bien, mes chers collègues. Godātie kolēģi, es aicinu ieņemt visiem savas vietas un uh, at, atvainojos visiem par uh, nelielo aizkavēšanos. Um, uzsākot šī rīta speciālās komitejas sēdi. Šodien mēs runāsim par tiesisko sadarbību terorisma apkarošanas jomā. Une partie euh, du mandat de notre commission spéciale. Tātad mūsu īpašās komitejas uh, viena pilnvaru daļa ir arī šī, un tā varētu teikt ir uh, svarīgākā daļa - izvērtēt, salīdzināt, kā sadarbojas un strādā tieslietu sistēmā cīņā pret terorismu Eiropas Savienības mērogā un ar ekspertiem noskaidrot, kādi tehniski ierobežojumi, kādas uh, struktūrālas problēmas vai juridiski ierobežojumi varētu pastāvēt. Un pie, mūsu mērķis ir apkopot pēc liel, iespējas lielu informācijas apjomu par šo sadarbību, par to, kā tā notiek. Un mums eh, ir eh, tiešām liels eh, prieks un gods uzņemt tik kvalificētus ekspertus mūsu komitejas sēdē. Uh, Antonio Balzāmo ir Itālijas pastāvīgās misijas starptautiskajās uh, organizācijās Vīnē juridiskais padomnieks un arī kopš šā gada pavasara, un jūs esat bijis arī konstitucionālās tiesas specializētās palātas rezervas tiesnesis uh, Kosovas jautājumos. Uh, 2007. gadā un esat arī tiesību zinātņu fakultātes krimināla tiesību profesors kopš 2016. gada un esat arī kasācijas tiesas eh, ģenerāla prokurora vietnieks eh, līdz 2018. gadam bijis un esat bijis arī zvērināto tiesas priekšsēdētājs Kautēna Setā 2011. līdz 2016. gadā un esat arī uh, vadījis procesus par Kapači un Viadamelio um, masveids slepkavībām un arī um, tātad iz, iz, piedalījies uh, Uh, lietu izskatīšanā par uh, tiesnešu Giovanni Falcone un Paolo Borsellino nogalināšanā. Un uh, šajos noziegumos ir apsūdzēti teroristi. Un tagad uh, arī gribu teikt, ka man ir liels uh, prieks un gods sveikt mūsu komitejas sēdē uh, Kamilu Hernķē, Parīzes prokuratūras pret terorismu nodaļas vadītāju, prokuroru vietnieci. Viņa atrodas uh, Francijas uh, tieslietu sistēmas uh, pretorismu struktūru centrā, ja tā varētu teikt, un viņa ir uh, ļoti kvalificēta speciāliste eh, tiesiskās sadarbības jomā Eiropā cīņā pret terorismu un arī eh, labi pārzina eh, šo specializēto tieslietu sistēmu, proti, kas ir paredzēta cīņai pret terorismu. Mūsu delegācija arī apmeklēja mm, Parīzi. Uh, Un mums uh, jau uh, ir bijusi arī tikšanās ar jums, un jūs cieši sadarbojaties ar prokuroru Malānsu, kurš uh, vada izmeklēšanu šajās lietās, kas ir saistīts ar terorismu. Un jūs labi arī pārzināt, kā tiek īstenot starptautiskā sadarbība. Un, uh, Eh, liels prieks sveikt mūsu vidū Frederiku Bābu. Viņš ir, ir um, um, tieslietu ministres diplomātiskais uh, padomnieks. Jūs esat arī Eiro just uh, eh, preterorismu grupas priekšsēdētājs kopš uh, 2014. gada, un jūs uh, specializējaties arī uh, šajos jautājumos, vedat sarunas Briselē par šiem jautājumiem, arī par um, ir uh, īstenota sadarbība starp Vāciju un Franciju. Uh, sodu, eh, kriminālu sodu reģistra jomā, lai eh, šīs sistēmas būtu savietojamas, un kopš 2010. gada jūs esat Dankerkas eh, apgabala tiesas priekšsēdētājs. Un jau dažus mēnešus tad, tad Eh, jūs eh, darbojaties arī vēl, vēl citos amatos. Mums ir eh, tiešām liels prieks jūs uzņemt mūsu komitejas sēdē un uh, Uh, īstenot viedokļu apmaiņu par uh, šiem būtiskajiem jautājumiem un aicinu izmantot tā saucamo pingponga metodu, ko parasti izmantoja mūsu komitejas sēdē. Tas nozīmē, ka jūs atbildat uzreiz uz uzdotiem jautājumiem, un es arī aicinu kolēģus uzdot jautājumus, konkrēti norādot, kam šie jautājumi ir adresēti. Es nezinu, vai jūs viens otru arī personiski pazīstat, bet noteikti esat sazinājušies vismaz elektroniskā veidā līdz šim, bet es tādēļ aicinu katru no mūsu viesiem vispirms teikt tādu ievadrunu 15 minūtes uh, garu. Un vispirms vārds Balzāmo kundzei, pēc tam Eleķē kundzei un tad Bāba kungam. Pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus, lūdzu. Vous préférez? Ah, attendez. Uh, excuse... Es atvainojos, tūki vēlas uh, pirms uh, sēdes sākuma uh, uh, nolasīt mums paziņojumu. Tūkiem ir jāinformē par darba strīdu, saistībā ar darba nosacījumiem, kas ir vienpusīgi uzspiesti. Un šis strīds turpinās jau trešo nedēļu. Par spīti daudzām, piekāp, daudz, daudzos punktos mēs esam piekāpušies, tomēr vadība joprojām nav centusies šo konfliktu atrisināt. Paldies, mēs dzirdējām jūsu ziņojumu. Tagad es došu vārdu tieši Balzāmo kungam. Liels paldies! Esmu ļoti mm, priecīgs par šo uzaicinājumu. Un man tas ir ļoti liels pagodinājums šodien šeit eh, ierasties, jo institūcija un eh, šīs īpašās uh, komitejas terorismu jautājumos darbs ir kaut kas tāds, eh, ko es uzskatu par ļoti svarīgu veidu, kas parāda to, kā Eiropa cenšas reaģēt uz šīm vajadzībām, kas nāk no Eiropas iedzīvotāju puses. Ir um, vēlēšanās eh, modernizēt pašiem savas politikas, veidot tās no jauna. Un tas ir viens no veidiem, vislabākajiem veidiem, kā Eiropas Savienība var parādīt to, ka tā ir gatava pildīt savas saistības. 15. marta 541. direktīva, kas ir pieņemta 2017. gadā, tā fokusējas um, uz terorismu apkarošanu, un tur ir norādīti arī ceļi, kā šo jautājumu varētu risināt arī nākotnē. Direktīvā ir moderna pieeja, šajā direktīvā ir um, tāda um, akcentu nomaiņa. Ne tikai analizē terorismu organizēto noziedzību, bet arī finansēšanas aspekti ir ietveri. Tas ir jaunais, uh, kādā veidā mēs varam vērsties pret terorismu, izmantojot uh, tādus pašus rīkus un instrumentus kā tos, ko izmantojam, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Uh, Es eh, gribētu šeit eh, atzīmēt atsevišķas eh, metodas vai tehnoloģijas, kas ir jaunas. Mm, mm, mm, piemēram, elektroniskā uzraudzība ir šāds veids, tas ir absolūti nepieciešams aspekts tiesu iestāžu sadarbības jomā, apkarojot terorismu. Un esmu ļoti gandarīts un priecīgs arī konstatēt eh, šo, kā, kā tik virzīt šī direktīva. Eh, Čenīčī kundze bija referente par šo direktīvu un tiem cilvēkiem, kas nāk no Sicīlijas paši. Mm, Šīs ir lielisks veids, kā parādīt Eh, savu virzību tālāk uz priekšu. Mums ir bijusi dramatiska vēsture, un pamatoties uz, tā, uz to, mēs varam rast risinājumus, kas varētu mm, kalpot visai Eiropai. Tāpēc esmu īpaši lepns. Esmu priecīgs būt šajā Altiero Spinelli ēkā. Šī direktīva arī ir kā durvis, kas ir uh, atvērtas uz nākotni. Šeit no vienas puses ir vēlēšanās harmonizēt dažādus likumdošanas aktus. Ir dažādi akti, kā piemēram direktīva par upuru aizsardzību, ir arī atsevišķi dokumenti par tiesiskā sadarbības veicināšanu, ir konkrēti specifiskas tēmas, kas ir izcināts likumdošanā, un šīs tēmas ir ļoti svarīgas nākotnes darbībām. Uh, lai apkarotu terorismu. Un šeit es gribētu mm, pie, pieminēt arī tiesisko sadarbību ar trešajām valstīm, jo ir jā, jāsadarbojas arī ar tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības sastāvā. Šāda sadarbība ir absolūti nepieciešama, ņemot vērā to, ka terorismam ir globāla daba. Tālāk otrs, ko gribu izcelt, ir e, ārpusējā palīdzība īstenojot Eh, likumdošanas aktus, jaunos instrumentus transnacionāli, piemēram, elektronisko uzraudzību šādā veidā īsteno pārobežu kontekstā. Un eh, es eh, arī gribētu izcelt kādu citu juridisko kontekstu, kas ir ļoti tuvs Eiropas Savienībai. Ir nepieciešama arī darba daļa no Eiropas Savienības valstu puses. Ir eh, dažādi pasākumi, kas tiek izvērsti ANO ietvarā. ANO ietvarā tiek iznota Palermo konvencija, kas apkaro eh, organizēto noziedzību un terorismu transnacionālā līmenī, jo, eh, kad mēs runājam par terorismu, mums ir nepieciešami tādi instrumenti, uh, kas mm, ir vērsti pret šo transnacionālo kontekstu, kura, kurā strādā organizētie noziedznieki. Es gribētu runāt tieši par Palermo konvenciju. Tur ir 18. pāns. Tas fokusēs uz šo savstarpējo atbalstu, palīdzību un sadarbību, sadarbību starp izmeklētājiem un tiesiskām iestādēm. Uh, Šie, šī sadarbība ir jau nesusi ļoti svarīgs rezultāts. Ir uh, sadarbībā iesaistīts Āfrikas valstis un ir atsevišķi tiesneši, kas sadarbojas ar mm, arī pro, prokuroriem, piemēram, Katānijā un Palermo. Un, un ir bijušas tādas izmeklēšanas, uh, kas vērsts pret um, cilvēku tirzniecību. Tālāk par Lermo konvencijā ir arī 20. pants, kas regulē īpašās izmeklēšanas metodas, un arī šajā ziņā jāatzīmē, kam ir pieminēta elektroniskā uzraudzība, kas ir ļoti svarīgs rīks transnacionālā sadarbībā. Tālāk turpmākie darbi. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka elektroniskā uzraudzība ir dabisks rīks, ja mēs gribam vērsties pret uh, organizēto noziedzību, starptautisko terorismu. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad komunikācijas sistēmas ir būtiski mainījušās, ir ļoti neparasti šie izmaiņu momenti, informācijas apmaiņa ir kļuvusi tāda netveramāka, grūti to konstatēt. Ļoti svarīga ir datu notveršana. IT komunikācijas tiešsais apmaiņa tiek pētītas. Un vēl šajā jomā Eiropas harmonizācija nav sasniegusi savu potenciālu, tāpēc es, es ar prieku uzklausīju komisijas priekšlikumu no 17. aprīļa. Es eh, esmu pētījis jauno regulējumu par elektronisko pierādījumu saglabāšanu. Bet eh, ir kāds, kāda joma, kur ir šī sadarbība vēl tālāk jāvirza. Es gribu pieminēt datu ieguvi tiešsaistē. Tas nav regulēts juridiski teksta formā. Uh, bet um, šeit varētu arī ietvert jaunas datu iegūšanas formas, kas ir saistītas ar elektronisko uzraudzību. Ir dažādas izmeklēšanas formas, kur ir nepieciešami šādi dati, nepieciešams panākt jaunu līdzsvaru. Uh, no vienas puses aizsargājot privātumu, no otras puses iegūst uh, vajadzīgo izmeklēšanas informāciju. Arī šīs līdzsvars būtu jāizdiskutē Eiropas līmenī. Mums neapšaubāmi ir jāaizsargā savas fundamentālās tiesības, jurisdikciju loma jāstiprina, mums ir jārada tādu kopēju sadarbības kultūru, kas vēršas pret um, noziegumiem. Un šai ziņā varētu ļoti uzlabot uh, šo darbu, ja uzlabotu likumdošanas harmonizāciju. Tad vēl ir problēma ar izmeklēšanu. Ir iespējams organizēt diskusijas vairākās valstīs, tāpēc e, pierādījumi iegūst īpašu nozīmi. Tad par Palermo konvenciju atgriezīšos pie šī dokumenta. Šai sakarā ir notikušas diskusijas, un tās notiek sekojošā plāksnē šo Palermo konvenciju varētu attiecināt arī uz terorismu apkarošanu. Sākotnēji tā bija vērsta pret organizēto noziedzību tikai, bet um, tur tā tad šī fundamentālā koncepcija konvencijā bija savādāka. Bet šodien mēs runājam par heterogēnām aktivitātēm ar dažādām rakstura plāksnēm, bet um, šajā ziņā pagātnē mūsu skatījums bija atšķirīgs. 1980. gadā pēc um, pie Santīma Cerēls nogalināšanas, atceraties, viņš bija politiķis, um, kas gribēja atjaunot Itālijas politiku, deva cerību un opozīcijas e, līderis toreiz uzstājās un runāja par mafijas terorismu. E, šī koncepcija e, tālāk ir pastiprināta un atbalsojusies citos vēstures aktos 29. jūlijā, 93. gadā tika noplināts Rako Kiniči un eh, tai laikā eh, avīzēs Palermo tika pielīdzināta Beirutai. Un 92. gadā arī tas pats vai līdzīgs gadījums. Un pēdējos gados arī ir notikuši līdzīgi notikumi. Eh, Falkoni mm, nogalināšana, šī slepkavība liek mums atkal domāt par mafiju ka mafija izmanto vienādas metodes ar terorismu metodēm, un mērķi arī ir līdzīgi. Un arī šeit var pieminēt jaunas terorismu formas, kas ir līdzīgas arī organizētās noziedzības mērķiem, jo galvenais uzmanības aspekts ir ekonomiskās lietas. Arī metodas ir līdzīgas, arī nozieguma veidi, lai iegūtu finansējumu. Šie finansējumi iegūšanas tradicionālajā avoti ir cilvēku kontrabanda vai kultūras preču vai arī narkotiku nelegāla tirzniecība. Un no visiem šiem aspektiem te ir ļoti daudz dažādu faktu, kas pamato um, to, ka Palermo konvencija būtu jāpaplašina attiecinot to arī uz terorismu tas vēl šeit jāpiemin 180 valsts, kas ir pievienojušās šīs, šai konvencijai. Uh, tur ir noteikts normas, kas vērsts uz tiesiskās sadarbības stiprināšanu. Ļoti svarīgi atcerēties šādu iespēju mūsdienās, uh, tad, kad mēs diskutējam par to, kā ka būtu specifiski iespējams izveidot uzraudzības sistēmu, kuras pamatā būtu Palermo sistēma. Ir iespējams arī pārskatīt um, Palermo konvencijas īstenošanu. Labo praksi varētu paplašināt, līdz ar to arī harmonizējot um, tiesu darbu uh, harmonizāciju, starptautiskā uh, sadarbība, uh, ar īpašo pienākumu noteikšanu dalībvalstīm sniegt palīdzību savstarpēji. Pat tādām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tām arī jāsniedz atbalsts palīdzību, tas ir saskaņā ar konvenciju. Un Eiropas Savienības valsts no savas puses varētu rādīt pārāgu, stimulēt ātrāku konvencijas īstenošanu, arī mērķu skaidrošanu, pienākumu izpildi. Un vēl trešais jautājums, ko šai sakarā vēlos izcelt Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar iespējām, ko dod direktīvas projekts. Šeit e, ir plānos pārskatīt kriminālu likumu. Injācijā Karau ir no Sīcīlijas arī, un viņš ir referents. Es arī gribētu izcelt viņa īspējā, īpašās zināšanas par šo tēmu, un tas dod savukārt iespēju jau kā speciālistam risināt šo jautājumu Līdz ar to šos noziegums var labāk apkarot Eiropas līmenī. Drīz būs trialoga procedūra, kur ir apspriests šis jaunais krimināla normu likums un tas varētu kļūt par vēl vienu instrumentu, kā apkarot terorismu. Nesen bija arī izmeklēšana vai izpēta, kuras rezultāti tika publicēti maijā. Tas bija tiesu dokuments. Tur, tas ir Itālijas dokuments, un tur tika runāts par to, kā sadarbojas tiesas iestādes ar finanšu iestādēm. Un šajā ziņojumā parādās doma, ka e, tie e, cilvēki, kas gūst labumu no nelegālās cilvēku kontrabandas, izmanto šo iegūto finansējumu, lai dotu uh, Um, šo naudu grupām, kas ir saistīts ar starptautisko terorismu. Tātad šeit mēs jau tieši redzam sakaru starp ieguvumiem no, starp, no cilvēku izniecības ar terorismu. Šeit atkal ir vēl viens ieguvums no nacionāla likumdošanu harmonizācijas, jo šāda harmonizācija varētu stiprināt mūsu izmeklēšanas aktivitātes. Turklāt mums vēl ir direktīva, kurā ir iestrādāts normas par to, kā vienkāršot sadarbību, kā vienkāršot savstarpējo atzīšanu. Ļoti svarīgi ir ātri savstarpēji atzīt rīkojums par um, konfiskāciju. Uh, tas ir ļoti svarīgs instruments, kas ļauj apkarot starptautisko terorismu. Arī ir iespējams aprauts starp teroristiem un organizētās noziedzības pārstāvjiem. Un vēl viena pēdējā lieta, ko es gribēju šeit, um, šajā diskusijā skart Mēs no savas puses arī pieliekam pūles, lai apkarot radikalizāciju. Un nu, tajā pat laikā mēs eh, cenšamies eh, fokusēt mūsu aktivitātes uz terorismu apkarošanu un daram to eh, caur vienu iestādi mafijas un terorismu apkarošanas iestādi. Vajadzētu pārskatīt Eh, centrālo iestāžu lomu, un tas ir neatraujami saistīts ar pilsoniskās sabiedrības lomu stiprināšanu. Eh, politiskais eh, terorisms 70. gados Itālijā tika pārvarēts, un tas pārsvarā tika izdarīts ar pilsoniskās sabiedrības centieniem. Sabiedrībai bija milzīga loma šajā apkarošanā. Šī sistēma tika sagrauta. Mm, nevar gaidīt visu tikai no valsts. Ir nepieciešams iesaistīt arī starptautisko sabiedrību, arī tai būtu jācīnās par starptautiskā terorisma apkarošanu. Visi sabiedrības slāņi būtu jāiesaista fenomenu šajā apkarošanā. Un tāpēc jums ir jādod signāls, eh, kas eh, būtu saistīts ar eh, cerībām, ar lepnumu, ja jūs cīnaties pret šiem fenomeniem, jo te mums ir mūsu demokrātiskā sabiedrības pašu pamati, un paldies par uzmanību, un tas viss, ko gribēju teikt šodien, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Merci beaucoup. Liels paldies Balzāmo kungam par šo prezentāciju, par to, kā pastāstījāt par uh, uh, pārskatu par Itālijā un Sicīlijā gūto pieredzi, kur ir uh, ļoti cieši sakari starp organizēto noziedzību un terorismu. Tagad, eh, pirms tiek uzdot jautājumi, es dodu vierdu vārdu Kamilai Enķē, Parīzes prokuratūras pretterorisma eh, nodaļas vadītāju, prokuroru vietniecei. Tātad jūs rīcībā aptuveni desmit minūtes. Jā, es ievērošu man piešķirto uzstāšanās laiku. Es gribu jums īsumā pastāstīt par sa starptautisko sadarbību terorisma apkarošanā un kā to īsteno Parīzes prokuratūras pret terorisma nodaļa. Un kāds ir mūsu ikdienas darbs, jo šī uh, Eh, sadarbība tiešām ir ļoti būtiska, lai apkarotu terorismu. Šī starptautiskā sadarbība nu, ir diezgan nevienlīdzīga, varētu teikt. Ar eh, Spān Spānijas eh, gadījumā, piemēram, ir Eh, bija ļoti laba sadarbība cīņā pret terora organizāciju ETA, eh, kura bija izveidojusi Francijā savas bāzes, varētu teikt, un eh, kopīgiem spēkiem mēs veiksmīgi tikām galā. Tāpat mums ir arī laba sadarbība ar Beļģiju. Pēc 2015. gada teroristu uzbrukumiem, bet sadarbība ar citām valstīm ir uh, mazāk attīstīta, gan runājot par Eiropas valstīm, gan par citām valstīm. Par Parīzes prokuratūras pretterorisma nodaļa par, bieži uzsāka paralēlu izmeklēšanu, ja terora akti ir notikuši ārvalstīs, bet cietušie ir Francijas pilsoņi vai ir skartas Francijas intereses mēs izmeklē, piedalāmies izmeklēšanā par akmī veiktiem atentātiem Malī, Burkina Faso, arī Magreba valstīs, tā skaitā Tunisijā, Alžīrijā. Un šajās valstīs tiesu sadarbību īstenot ir relatīvi grūti. Un uh, Tāpat mums ir jāsaskara šā jomā ar uh, citu valstu konkurenci. Šeit es domāju uh, konkrēti ASV, kura cenšas paplašināt savu ietekmes sfēru šajās valstīs un uh, izmanto arī uh, ļoti um, vērienīgu arsenālu tehniskā jomā, un Francija šādas iespējas savām sadarbības partnerēm, diemžēl, nevar piedāvāt. Eh, runājot par Burkina Faso, šeit ir notikuši vismaz trīs eh, atentāti, kuros ir eh, gājuši bojā arī Francijas pilsoņi, un pēdējais uzbrukums bija Francijas vēstniecībai Vagadugu Un šeit anglosakšu valstis arī um, iegūst uh, datus un uh, īsteno tehnisko sadarbību ar šīm valstīm. Uh, uh, uh, Tomēr mēs aktīvi darbojamies un tikai daži skaitļi 2017. gadā esam snieguši 57 gadījumos uh, tiesisko palīdzību un 96 gadījumos saņēmuši palīdzību un esam šajā gadā uh, izsnieguši uh, 20 pieprasījums par palīdzību un uh, arī snieguši palīdzību 15 gadījumos izmeklēšanas jautājumos. Tāpat ir arī tiesneši, kuri īsteno šādu sadarbību, un mums šāds sadarbības tīkls ir izvērsts uh, vairāk nekā citām valstīm. Un, piemēram, mūsu divi uh, tiesneši šobrīd eh, sadarbojas ar Āfriku, Rietumu un Austrumu Āfriku, un šie tiesneši spēlē ļoti svarīgu lomu, eh, īstenojot starptautisko sadarbību, jo viņi ir mūsu kontaktpersonas eh, šajā teritorijā, kur viņi atrodas, un nodrošina saikni ar vietējām tiesu iestādēm. Ja un viņu lomā dažkārt pat iet tālāk nekā vienkārši eh, kontaktpersonas loma. Šeit es domāju par eh, situāciju Malī, kur notika atentāts Bamako tuvumā un uh, bija cietušo vidū arī Francijas pilsoņi. Mums nebija iespējams uh, nosūtīt uh, darbiniekus uz vietām. Tātad prokuratūra nevarēja nosūtīt savus darbiniekus uz uh, šī uzbrukuma vietu, bet uh, šīs uh, tiesnesis kontaktpersona bija panācis vienošanos ar vietējām varas iestādēm, lai varētu veikt liecinieku uzklausīšanu patiešo un uh, Eh, beigās eh, šis eh, tiesnesis palīdzēja mm, nu, izmeklētāju delegācijai veikt, veikt izmeklēšanas darbības. Eiro just arī spēlē ļoti svarīgu lomu nodrošinot starptautisko sadarbību un uh, tiesiskās palīdzības sniegšanu. Uh, eiro jūs ir iesaistījies svarīgākajās uh, lietās, uh, ko um, izmeklējām, piemēram, uzbrukums Tallīs 13. novembra, uzbrukums, uzbrukums Nicā. Mēs 25 reizes esam vērstušies pie Eurojust laikā no 2014. līdz 2017. gadam un arī esam 51 reizi snieguši atbalstu ārvalstu izmeklēšanas iestādēm. Protams, ir iespējams vēl uzlabot šo darbu Francijā. Dažkārt mēs tā paši sevi cenzējam, attie, nevienmēr labprāt vēršamies pie eiro. Just es domāju, ka mums vajadzētu šīs iespējas izmantot biežāk. Tāpat uh, par uh, pēc uh, saskaņā ar 2005. gada padomes, tieslietu padomes lēmumu mēs arī paziņojam eiro just par meklētajām personām. Un uh, mums ir uh, īpaša tabula arī sastādīta, kur ir uh, meklētās personas, notā, notiesātās personas un vēl citi dati, ko eiro jūs var iekļaut savā datu bāzē. Pozitīvi piemēri par sadarbību ar Eirojust, proti vēršoties pret uh, islama valsts propagandas struktūru AMAK, uh, Nesen uh, vairākās Eiropas valstīs ir uh, neutralizēti šī grupējuma serveri un veicot uh, šādas uh, izmeklēšanas Eiropas līmenī eh, grūtības radās ar to, ka šī izmeklēšana atsevišķās valstīs tika veikta administratīvo tiesību aktu ietvaros, citiem tā bija krimināla izmeklēšana, un mums eh, starp dažādām valstīm izdevās vienoties par to, kā Eh, konfiscēt uh, datus, um, kas atradās šajos um, neutralizētajos servisos, lai to uh, serveros atvainojas, lai tos pēc tam varētu izmantot izmeklēšanas darbībām. Tālāk par neveiksmīgo uzbrukumu Talīs vilcienam. Arī uh, šeit Francijai tika nodots aizdomās Eh, turētais, eh, kurš eh, bija palīdzējis uzbrucējiem Jubel Kazanis, un tāpat mm, palīdzēja mums noskaidrot, kā šī persona cauri Balkāniem bija iekļuvusi Eiropā. Un pēc tam izrādījās, ka visi teroristi, kas bija uh, saistīti ar Talis un uh, citiem uh, uzbrukumiem 13. Uh, novembrī. Tātad uh, mēs, tātad Francija sadarbībā ar Eirojustu Uh, veica sarunas ar Franciju, uh, ar Vāciju uh, par Belaša Trā, kurš atradās aizturēšanā. Viņš bija aizturēts Vācijā, tad tika panākts tas, ka šī persona tika nodot Francijas varas iestādēm. Un tāpat mēs arī izmantojam dažādus datus un salīdzinām uh, dažādās datu bāzēs esošo informāciju, lai mēs varētu e, rīkoties un e, šās vēl ašātrā e, lietā varbūt nebija tas pozitīvākais piemērs šādai sadarbībai, bet mums ir tā tad. Uh, jākonsultējas ar eh, citām valstīm, lai noskaidrotu arī, eh, kādas eh, ir šo valstu intereses attiecīgo lietu izmeklēšanā. Un tāpat ir svarīgi, ka tiek veikta datu centralizācija Eiropā, ka tiek salīdzināti dažādi mm, informācijas avoti. Tas ir svarīgi. Jā un uh, prokuratūra jau ir uh, uh, saskars ar lielu darba slogu, sagatavoja dažādas tabulas un, un pārskatus, un šo procedūru vajadzētu vienkāršot, lai šos datus daudz vieglāk varētu ievadīt datu bāzē. Mēs arī sadarbības ietvaros veicām divpusējas, daudzpusējas tikšanās. Mums ir arī četrpusējā darba grupa, kurā strādā Francija, Beļģija, Spāņija un Maroka. Notiek sanāksmes regulāri reizi gadā, bet, ja ir nepieciešams, tad notiek sasauktas tiek ārkārtas sēdes, kā tas notika pēc teroristu uzbrukuma Bārselonā. Un šī četrpusējā darba grupa arī veicina mūsu sadarbību. Tāpat mums notiek arī divpusēja sadarbība ar ASV, Vācijas un vēl citu valstu valdībām. Tātad, kā, kādi nu, kādas problēmas mums ir darbā, ir tas, ka ir atšķirīgas tieslietu sistēmas valstīs, bet visā šais valstīs ir centralizēta izmeklēšanas krimināla vajāšanas sistēma, līdz ar to ir iespējams noskaidrot mūsu sadarbības partnerus, un tādēļ arī var uh, Uh, veidot uh, sadarbību, uzticības gaisotnē, kas ir ļoti būtiska. Tā tad ir arī uh, sava veida vienas pieturas aģentūra, ka var vērsties šajā centrālajā organizācijā. Bet ir arī tā, ka atsevišķās valstīs šīs sistēmas ir sarežģītākas, piemēram, federālu valstu gadījumā. Šeit es domāju par Vāciju. Mums ir ļoti laba sadarbība ar federālo prokuratūru. Uh, bet eh, pēc tam šī eh, sadarbība ir sadrumstalos ar dažām federālām zemēm. Un, eh, ja mēs lūdzam tiesisko palīdzību, tad to izlēma nevis federālās varas iestādes, bet uh, Um, federālo zemju iestādes un nevienmēr ir uh, noskaid, viegli noskaidrot, kura zeme ir atbildīga konkrētās izmeklēšanas gadījumā. Un nevienmēr arī uh, šīs federālās zemes piekrīt uzsākt uh, izmeklēšanu, jo uzskata, ka nav pietiekam uh, datu, lai to darītu. Tāpat uh, sadarbību sarežģīja arī e, dažādi e, juridiskās normas, kā tas, piemēram, varbūt ASV ar atsevišķiem e, mm, li, likuma normām un arī procedūras var būt ļoti atšķirīgas, piemēram, kā tas ir uh, Beļģijā. Beļģijā, piemēram, federālai prokuratūrai nav tādas pašas pilnvaras kā Francijas prokuratūrai. Mēs varam veikt sarunu noklausīšanās, nopratināt personas, ja pastāv aizdomas par uh, terorismu. Uh, Uh, Francijā ir tā, ka pēc teroristu uzbrukuma uh, prokuratūra 15 dienas ir atbildīga par izmeklēšanas darbībām, bet Fra uh, Bēģijā tas ir citādāk, tur ir jāvēršas pie izmeklēšanas tiesneša, viņš jāiesaista izmeklēšanā, un līdz ar to Francijā šeit ir uh, 15-20 prokuratūras darbinieki, kas strādā pie lietas izmeklēšanas, bet Beļģijā mums pretī ir viens pats izmeklēšanas tiesnesis, kam jātiek dalā ar šo milzīgo informācijas apjomu kā mēs to piedzīvojām 3, pēc 13. novembra uzbrukumiem. Un bija jāveic uh, telefonu sarunu noklausīšanās milzīgā apjomā, un Beļģijā tas viss bija jāvada vienām pašām izmeklēšanas tiesnesim. Tālāk apsūdzību izvirzīšanā šeit arī ir diezgan liels atšķirības, bet tagad ir pieņemta Eiropas Savienībā direktīvā 2017. gadā, ka šīs uh, lietas harmonizēs, bet tātad šī, um, šī uh, nozieguma kvalifikācija atšķiras starp dažādām valstīm. Piemēram, ja kāds, uh, kāda persona vienkārši vēlas doties uh, Uh, ja varētu teikt, džihādā cīnīties. Uh, tā tad ir uh, katrā valstī šī situācija atšķirīga, ko var inkriminēt šai personai. 2017. gada direktīvā ir arī normas par individuāliem noziegumiem, nodarījumiem arī Francijai būs jāveic jā, attiecīgi grozījumi iespējams. Nākamais uh, faktors, kas uh, apgrūtina sadarbību, tātad, uh, protams, katrai valstī ir sava vēsture, uh, politiskā situācija, kas ietekmē situāciju, piemēram, nevar teikt, ka visās valstīs viena un tā paša pati persona varētu tikt uzskatīt par teo, teroristu. Piemēram, Turcijā kurda organizācija PKK tiek uzskatīta par teroristisku organizāciju, un visi tās biedri tiek uzskatīti par teroristiem, bet Eiropā tā tas nav. Mēs uzskatām, ka šī organizācija nav tik bīstama, un līdz to mums arī pārmet Turcija, ka mēs neatbalstām uh, viņus cīņā. Uh, pret PKK. Kaut gan Turcija joprojām mums ir ļoti svarīga sadarbības partnere. Otrakārt, tāpat domstarpības par galēji kreisām organizācijām. Piemēram, Vācijā un Itālijā skatījums ir atšķirīgāks no mūsu pieejas Francijā. Tātad galēji kreisie netiek Uh, uzskatīti par potenciāliem teroristiem. Tāpat var būt valstis, kuras, uh, teiksim, uh, neizvirza apsūdzības terorismā, ja tiek uzsākt izmeklēšanu, piemēram, Ziemeļu valstīs daudz negribīgāk piemēro šo noziegumu kvalifikāciju. Un, teiksim, ja situācija tāda, ka vienā valstī šādas darbības tiek uzskatīts par terorismu un citās nē, tas, protams, darbību neveicina. Tālāk šī uh, Irākas, uh, Sīrijas kaujinieki, tie uh, mums veido aptuveni 80% uh, lietu un šādu veidu izmeklēšana mūs rosina sadarboties ar valstīm, ar kurām mums šī sadarbība tradicionāli nav bijusi. Piemēram, šeit ir runa par Francijas džihāda kaujiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas atrodas Sīrijā un Irākā. Ar Irāku mums ir ļoti ierobežota sadarbība. Šī uh, valsts ir kāras kārta un sagrauta, bet mums ir bijis iespējams uh, arī doties uz Irāku, lai uh, veiktu izmeklēšanu saskaņā ar uh, starptautiskiem izmeklēšanas rīkojumiem. Bet, protams, šīs vairs iestādes mums ir palīdzējuši, bet runājot par uh, Eh, Sīrijas kurdiem. Šeit viss vēl ir tikai jāveido. Un ir eh, Francijas pilsoņi, kuri atrodas apcietinājumā šais teritorijās, un e, praktiski nav iespējama sadarbība ar šādiem, šādām struktūrām, kuras nav valstiskas struktūras. Tātad tās ir galvenās grūtības, ar ko mēs saskaramies savos darbos, savā darbībās, atvainojos. Uh, Francija bieži izmanto arī uh, starptautiskos uh, izmeklēšanas rīkojumus gan ar Bēģiju, gan ar Nīderlandu sadarbojamies ar uh, citām valstīm. Tātad, kādēļ mēs izmantojam šādus rīkojumus, nevis vienkārši lūdzam juridisko palīdzību. Šī klasiskā starptā, starp, savstarpējā palīdzība šādos gadījumos nav piemērota. Un mums ir jārīkojas steidzami, ir nepieciešams steidzami iegūt pierādījumus ļoti ierobežotā laikā un lai tas notiktu reālā laikā, lai būtu iespējams iegūt lietas materiālus, lai varētu darboties kopīgas izmeklētāju grupas. Francijā šādu atļauju sniedz atbilstošs birojas tieslietu ministrijā Pēc 13. novembra teroristu uzbrukumiem mēs izveidojām kopīgu izmeklētāju grupu ar Beļģiju, jo šīs uh, lietas tiešām bija ar tādu raksturu, jo visi 13. novembra teroristi uh, bija uzturējušies Bēļģijā un sagatavojušos uzbrukums atrodoties Bēļģijā. Tādēļ bija jāveido kopīga izmeklētāja grupa. Un izme, Francijas izmeklētāji, kuri dodas uz Beļģiju, neveiks izmeklēšanas darbības, arī nerakstīs, teiksim, liecinieku nopratināšanas protokols vai, vai nopratināšanas protokols, bet šeit notiek apmaiņa ar pierādījumiem, lietas materiāliem reālā laikā, ir iespējams sadarboties veicot uh, kratīšanas un citas izmeklēšanas darbības, un kā tas, piemēram, bija Briselē, kad tika arestēts Sala Abdeslams, kurš nesen ir notiesāts, uh, un uh, tā tad šeit uh, kopīgā izmeklētāja grupa arī devās uz Abdeslama aizturēšanu. Un, protams, mums veicot šādas izmeklēšanas darbības arī jāsaskars ar valodas barjeru, un tā tiešām ir reāla bremze, un tas arī izskaidro to, kādēļ mums ir ciešāka sadarbība, piemēram, ar Beļģiju nekā ar citām valstīm, ar, kas arī ir mūsu kaimiņos. Jau tagad kādu laiku valstīm, kuras uh, Eh, paraksta šādus sadarbības vienošanos ar Franciju, uztrauc par to, ka šī lieta var, eh, lietas materiāli nonākt eh, presē, un līdz ar to mums nav vairs uh, uzticības, katrs uh, preses izdevums, var veikt savu izmeklēšanu, izmantojot lietas materiālus, un to mums pārmet ārvalstis, kuras ļoti pamatoti baidās, ka šie lietas materiāli var no, tik nopludināti presē Francijā. Un pat ja mums ir ļoti laba sadarbība ar uh, Bēļģiju, izmeklējot 13. novembrā teroristu uzbrukums, bet uh, informācijas noplūda presē, varēja pat izjaukt apdeslāma arestu un arī šādas grūtības mēs konstatējam savā darbā. Runājot par uh, tiesu iestāžu uh, sadarbību starptautiskā mērogā. Liels paldies! Cette multitude d'informations organisées, cette analyse. Paldies, kas sniedzat šo informāciju, šo analīzi, piedāvājot šo uh, perspektīvu. Nu, tas liecina, jā, par to, cik veiksmīgi lūk ir un cik svarīgi ir šī informācijas apmaiņa. Tālāk došu vārdu nākam, nākamajam runātājam, Bāba Kungam, par kuru jums izstāstīja jau sanāksmes sākumā, un kas darbojas arī Eirojust ietvaros ar pretterorismu darbu. Nu, aptuveni 15 minūtes. Nu, ja nedaudz pārsniedzat uzstāšanās laiku, tas nekas bet kopumā tomēr vajadzīgs vēl atstāt laiku arī dzen, um, atstāt, atstāt laiku arī dzen jautājumiem un atbildēm pēc tam. Lūdzu, paldies! Paldies priekšādātāji! Euh, de nous avoir invités. Uh... Paldies, ka uzaicinājāt mūs šeit uz Eiropas parlamentu, lai mēs varētu jums prezentēt mūsu darbību tieslietu jomā un pastāstīt, kā mēs sadarbojamies Eiropas Savienības ietvaros, reizēm ne tikai Eiropas Savienības iekšēnē, jo Eirojust, um, piemēram, nu, sadarbojas arī ar trešām valstīm. Tā tas bija divu ļoti svarīgu izmeklēšanu gadījumos. Pirmām kārtām Bardo muzeja atentāts Tunisijā un tad Sūsas uh, pludmales atentātu gadījumā. Viena, vienā gadījumā lietu uzsāka Brita, otrā Francija, un katrā ziņā eiro jūs piedāvāja abos gadījumos atbalstu tieslietu sadarbībā un piedāvāja arī koordinēšanas darbu šai jomā. Pirms tālāk iedziļinos detaļās par to, kā mēs cīnāmies pret terorismu, varbūt tomēr gribētu pārvārdos, pāris vārdos paskaidrot jums, kā darbojas eirojust Visi jau šeit pazīst Eiropolu, vai ne tā? Bet eiro just jāsaka, paliek tā kā ēnā nedaudz. Mēs varbūt nedaudz, nedaudz pamazām sākam iznākt no šīs ēnas, bet, nu, joprojām vēl ir tāds diezgan, nu, tu, tu, tāds mm, švaks priekšstats par to, kādā veidā eiro just darbojas tieši, piemēram, īpaši terorismu apkarošanā. Un tomēr tas, ka šodien esmu klāt šeit, un var piedāvāt jums šo prezentāciju. Nu, nav, nebūtu bijis nekas pats par sevi saprotams pirms pāris gadiem. Jo, jāsaka, tā to brīdi neviens nebūtu pat doma padomājis par to, ka vajadzētu aicināt arī eiro jūs pārstāvi piedalīties sanāksmē terorismu apkarošanas jomas apspriešanā Eiropas parlamentā. Vienkārši iemeslu pēc, e, nu, ir pieejama arī statistikas dati, kas varbūt iespējams nedaudz atklāja šo situāciju respektīvi to, ka eiro just faktiski ļoti nelielā mērā bija iesaistīts tiesu sadarbības un jomā. Un eh, ļoti vienkārši iemeslu dēļ tieši tā, kā nu pat tās kolēģi teica. Nu jā, nu tas viss tagad pagātnē. Bet šobrīd, ja vēlties, eh, piemēram, domāt par etas teroristiem Un par ko jūs domājat? Jums ir, protams, vajadzīga tieslietu sadarbība, cieša sadarbība starp Spāniju un e, Franciju, un ar to pilnīgi pietiek. Jums toreiz nebija vajadzība pēc Eirojust, jo Eirojust kā organizācija pēc struktūras un e, sava mandāta ir organizācija, kura mērķis ir nodrošināt daudzpusēju sadarbību. Divpusējai sadarbībai ir citi instrumenti, kas ļauj šo uh, Eh, sadarbība īstenota, bet, nu jā, kopš 2015. gada esam nonākuši tādā pavisam jaunā ērā, ērā, kur faktiski sadarbība pēc sava rakstura jau ir daudzpusēja sadarbība. Tajā ir iesaistītas vairākas dalību valstis, nerat arī trešās valstis. Un, lai tad šādu sadarbību īstenot mēs, e, ir vajadzīgs atbalsts. Un vienīgā organizācijas e, tiesība tie, tiesu sistēmā un kas ir spējīgi šādu atbalstu piedāvāt, tiešām ir ērojust. Nu, kāda ir mūsu struktūra? Pašos pamatos mēs esam trešā pīlāra bērni, tā teikt. Respektīvi, mēs esam ļoti atkarīgi no starpvaldību sistēmas, Un te jums ir taisnība, ka tur ko vajadzētu mainīt. Bet tomēr jāsaka šobrīd efektīvākā sadarbības metode starp tiesu iestādēm dalīb un dalību valstīm ir iespējama tieši šādā veidā. Tātad, lūk, starpvaldību organizācija, katras nacionālais bīrojas tiek pārstāvēts, pārstāv savas dalību valsts attiecīgās struktūras. Kādi ir tie instrumenti, ko izmantojam? koordināciju sanāksmes. Tas pavisam vienkārši paredzēts tam, lai visi ieinteresētās puses apsēstos pie viena sarunu galda, tiesu pārstāvji, nu, piemēram, prokuratūras, attiecīgie izmeklētāji, kas nodarbojas ar terorismu apkarošanu, informācijas kontaktpersonas, tie, kas iesaistīti šīs lietas izmeklēšanā, tad visi apsēž pie viena galda, piedāvāt arī tulku pakalpojumi. Uh, lai varētu apmainīties ar visu veidu informāciju, kas aktuāli konkrētās lietas kontekstā, un līdz ar to notiek lietas izmeklēšanas koordinācija. Tiek kopīgi lemts par to, kā virzīties ar, uz priekšu ar darbu un kā uh, tālāk jāīsteno, piemēram, visa šī tiesvedība uh, eh, tiesu sistēmas ietvaros. Nu, lūk, tas ir pirmais instruments, ko izmanto Eirojust. Otrs instruments, par to jau uh, runājāt, un to precīzi aprakstīja Nenķie kundze, respektīvi šīs kopējās izmeklēšanas komandas. Pirmā šāda komanda un vienošanās tika parakstīta starp uh, Franciju un Spāniju, uh, kas bija saistīta ar ETA Šobrīd šāda veida nu, komandas ir tādas vispārīgākas, eh, ar plašāku sadarbības eh, loku pie vajadzības gadījumu atkarībā no tiesvedības. Pat pamata interese šāda veida kopējai komandai ir nodrošināt informācijas apmaiņu neformāli, neoficiāli šīs komandas ietvaros, tāpat laikā tiesu sistēmas ietvaros saskaņā ar vienošanos, ko ir parakstījuši attiecīgās iestādes. Tātad, lūk, notiek apmaiņa ar informāciju. Un vienlaikus nav nepieciešams pieprasīt kaut kādu konkrētu palīdzību pēc juridiskas palīdzības. Nē, notiek šī informācijas apmaiņa šādas darba komandas ietvaros un paziņojumi attiecīgi tiek izplatīti, un kas var tālāk pēc tam kalpot arī kā mm, liecības tālāk tiesas procesā. Labākais veids, kā varbūt aprakstīt eiro jūsu darbību, ir piedāvāt jums piemērus. 2014. gadā jau tika runāts par tādiem pirmajiem iedīgļiem mm, eiro jūsu darbā 17. gadā 87 dosjē tika uzsākti sadarbībā ar dalību valstīm tiesu iestādēs. Tātad. Un šo lietu starpā bija arī visas šīs ļoti nu, lielās zināmās lietas, kas parādījās Eiropā, kā jau teica gan itāļu kolēģis 13. novembra atentāti, Brisels un Zāventem uzbrukumi, tāpat arī Ziemassvētku tirdziņa uzbrukums Berlīnē, uzbrukums Barcelonā un tā tālāk. Visu šo lietu saistībā un vēl arī daudz citu lietu saistībā tika uzsākt, uzsākt šī sadarbība un pie mums vērsās attiecīgi nacionālās varas iestādes, lai tālāk vēl ilustrētu to, kā mēs strādājam. Nu, paņemsim vienu piemēru 13. novembra atentāti 2015. gadā Sadnī un Parīzē. Jūs jau atceraties, kas toreiz notika. Tā bija vesela virkne uzbrukumu, 130 upuri, 90, 95 cilvēki gāja bojā un vairāk kā tūkstot cilvēku bija šoka stāvoklī, un teroristi tika nogalināti procesa mm, uzbrukumu gaitā. Kā jau Kamila Nenķena nu pat teica, varas iestādes, tiesa iestādes Francijā un Beļģijā uzreiz uzsāka sadarbību. Un mm, tūlīt turpmākajās dienās pēc uzbrukumiem parakstīja vienošanos par šādas komandas izveidi. Uh, 13 dienas vēlāk vērsās arī pie mums. Nu, tāpat pa sev nav problēma. Nav tā, ka tā būtu bijusi kaut kāda kļūda, tāpēc, ka tas notika lūk, tik vēlu. Bet tas tikai normāli atspoguļo izmeklēšanas gaidi šādu lietu gadījumā. Pirmām kārtām ir operatīvās spiedošās vajadzības, ko, par kurām rūpēs attiecīgie nacionālie dienesti un policija un tā tālāk. Tūlīt pēc tam ir jāveic kaut kāda veida informācija, jāapkopo eh, dati un tā tālāk, un tad pēc tam, protams, Eiropol tiek iesaistīts darbā, tas ir tā teikt pirmajā plānā, un tad otrām kārtām, tad, kad tiek uzsākta, nu tā teikt, ainas noskaidrošana, darbā iesaistīts tiek Eirojust. Un, attiecīgi, tālāk tiek nodrošināta daudzpusēja sadarbība. Šai gadījumā šīs lietas ietvaros, kopš eh, pie mums vērsās, esam organizējuši astoņas koordinācijas sanāksmes, un tas jāsaka ir visai daudz. Koordinācijas sanāksmes norisinās dažādos formātos reizēm. Tās ir vienkārši divpusējas sanāksmes, kā tas sākumā bija, piemēram, ar Austriju, jo šai gadījumā bija tūlītēji vajadzība operatīvi rīkoties, e, sadarboties ar Austrijas varas iestādēm, piedāvāt viņiem informāciju. Tas līdz ar to tālāk e, ļāva Francijai e, aizturēt šos aizdomās turāmos, respektīvi vērst mm, krimināli vajātos. Nu, un pēc tam organizējām arī koordinācijas sanāksmes daudzpusējā formātā ar vairākām valstīm, kas tad līdzi uz līdzīgiem pamatiem piedalījās, apmainījās informāciju, īstenojot um, izmeklēšanu uh, arī katra savā valstī. Uz katru no šīm sanāksmēm mēs aicinām Eiropolu uh, an analītiķus nenoliedzami. Šobrīd strādājam pā, nu, burtiski plecu pie pleca ar Eiropolu. Nav tā, ka notiek kaut kāda veida tāda noslēgšanās, jeb nu, tāda izolētība starp mums. Nē, šie policijas spēki, jeb šis antiterorisma centrs Eiropolā ir mums ciešākie partneri. Tie ir tie cilvēki, ar ko mēs ļoti cieši sadarbojamies. Un tas jāuzsver atkal un atkal līmenī. Tātad Eiropola un Eirojust faktiski kopā veido tādu nu, pamatīgu partnerību 13. novembra lietas gadījumā šo sadarbību, protams, eh, palīdzēja veicināt tas, ka mēs tūlīt pat sapa, sastapāmies ar tādu ļoti daudzpusēju situāciju. 14 dalībvalstis bija iesaistīts kopumā šai procesā, un to starp vēl arī ASV. Šī iemesla pēc tūlīt pat arī pie eiro jūs tvērsās, un mēs tikām iesaistīti šai darbā. Kādas ir mūsu prioritātes? Par to gribētu pastāstīt šajā atlikušajā laikā. Kā jau teikts, pirmām kārtām nepieciešams tālāk spēcināt sadarbību ar Eiropolu. Esam jau darbu sākuši, esam iecēluši, piemēram, Spānijas tiesnesi, kas specializējies terorismu jomā, terorismu apkarošanas jomā. Uh, Un mēs viņu nu, saucam par tādu kā tiltu starp Eiropolu un Eiroistu. Nu, teiksim, latīniski pontifeks, nu, starp šīm abām aģentūrām. Un ar šīs personas palīdzību mēs varam krietni pietuvināties viens otram. Nu, un, protams, tāpat ir eh, jāpraksta arī asociācijas vienošanās nolīgumi, tā lai arī krimināla analīzes informācija jautājumos, kur sadarbojas Eiropola un Eirojust, norisinātos. Nu, pirmām kārtām te runājam par šiem ceļotājiem, respektīvi šiem ārvalstu cīnītājiem un uh, un tālāk islāma terorisms kā tāds. Tātad divas tādas jomas. Te jūs redzat, ka šīs vienošanās tika parakstītas, nu tas ļoti labi arī atspoguļo to, kā darbība ir attīstījusies. Tas noticis pavisam nesen, kad esam nostiprinājuši šo sadarbību ar Eiropolu, jo līdz 2015. gadam šāda veida asociācijas nolīguma ar Eiropolu mums nebija un Eiropola mūs faktiski uzsāka, uzskatīja gandrīz kā tādu par tādu trešo valsti, jebkura veida terorista apkarošanas lietā. Nu, šobrīd tas viss ir vienkāršots, tas, protams, ir noticis arī apstākļu spiediena rezultātā. Situācija ir attīstījusies ļoti būtiskā mērā, un sadarbība tiešām ir ļoti cieša. Un tomēr gribu vēl norādīt, ka Eiropola arī ne, nesaņēma īpaši daudz, nu, tātad pieprasījumu no dalību valstīm līdzdarboties šādās lietās. Nu, vienkārši Eiropolu vairāk iesaistoties, arī mēs iesaistījāmies. Vienkārši līdz ar to parādījās iespēja strādāt pie šīm lietām, pamatojoties uz vienkāršas divpusējas sadarbības iespēju. Līdz tam, kā jau teicu, agrāk šāda veida sadarbība divpusēji norisinājās starp valstīm un nebija šādas organizācijas tik vajadzīgas. Ko domā, kas mūsuprāt būtu tās jomas, kur jāgūst tālāks progress? Mums šķiet, ir, ka ir jomas, kur nepieciešams virzīties uz priekšu, un pārsvarā tas saistīts ar in operatīvas informācijas un datu nodošanu Eirojust rīcībā. Kamīļa Enķē jau runāja par šiem projektiem, par tiesu reģistriem. Uh, terorisma datu bāzi un tā tālāk. Un, ja šāds lēmums tiks pieņemts, šī datubāze būs Eirojust eh, paspārnē. Vienkārši doma ir uzlabot visu šo sistēmu pašreizējās sistēmas ietvaros, uh, Tātad visu šo lietu pārvaldības sistēmu uzlabot, lai tas būtu tas centrālais punkts, kur šīs lietas tiek pārvaldīts. Domājam, ka šai jomā nepieciešams vēl vairāk piedāvāt informācijas eirojust. Jūs jau redzat, kādi ir šie skaitļi. 2013. gadā saņēmām kopumā no visiem nacionālajiem birajiem kopā 24 paziņojumus attiecībā uz tiesu tiesvedību, uzsākam tiesvedībām, tātad, nu, faktiski gandrīz neko. Nedaudz vairāk informācijas bija arī par tiesu spriedumiem un tam līdzīgi. Nu, faktiski Un tad, piemēram, bija arī ļoti daudz informācijas, ko nu, tiesnešiem erojus nācās vienkārši piefiksēt nu, no tādiem atklātiem, atvērtiem publiskiem avotiem. Šobrīd jūs redzat, ka ir citādāk šie dati - 375 pieprasījumi attiecībā uz uzsāktiem, tie, uzsāktām tiesas prāvām un. Uh, un uh, attiecīgi arī tiesas spriedumu informācijas apjoms ir palielinājies. Nu, tātad, lūk, eiro jūs pamazām kļūst par tādu krietni dinamiskāku instrumentu, kas ļauj pavisam reāli eh, tiešām eh, dot palīdzību, bet kā jau runātāja iepriekšējā teica, ir, protams, vēl tālāka iespēja šo situāciju uzlabot. Nu, piemēram, Francija lielisks piemērs tā mums ir piedāvājusi šo, šo informāciju pēdējā gada laikā. Ehm, tātad no Parīzes prokuratūras šādi paziņojumi sanā, saņemti. Un tātad tā ir informācija par uzsāktām tiesas prāvām, respektīvi tā tāda pavisam tūlītēja nekavējoša informācija, kas tiek izmantot jau šobrīd, un mēs attiecīgi varam mm, tad ar šo informāciju apmainīties ar citiem dalībvalstu, citām dalībvalstu struktūrām. Kā jau teica arī Kamila Nenķē, Te mēs nerunājam par kaut kādu jaunu birokrātisku slogu vai slānu. Nē, mēs nedomājam par to, ka pašreizējās procedūras tādējā tiktu sarežģītas. Nē, mēs vienkārši no Parīzes prokuratūras saņemam viņu informāciju, nu tā teikt, tabulu, ko viņi izmanto katru dienu, burtiski nu, sintezējot visas šīs izskatāmās lietas. Mēs to vienkārši redzam, tad, kad tā nonāk pie mums, un mums attiecīgais dienas to visu iereģistrē datu bāzē. Nu, tad, tad te nav vajadzīgas ne kaut kādas jaunas formulas, ne anketas, ne struktūras. Nē, tas nekas nav vajadzīgs. No nu, no tā visa vienkārši tās pašas tabulas, kas tiek izmantotas par prokuratūras darbā, terorismu apkarošanas gadījumos. Lūk, vienkārši informācija tiek mums iesūstīta, un mēs to attiecīgi ievedam Eirojust sistēmām. Nu, lūk, tāds priekšlikums no mūsu puses, tātad pilnīgi noteikti nepieciešams spēcināt šo sadarbību un datu nodošanu Eirojustam. Uh, tā, lai tiešām būtu iespējams apkopot visu šo informāciju, un tā varētu līdz ar to būt liederīga visā Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, gribu uzsvērt, uz to, uzsvērt to, un izmantot arī iespēju priekšādātā, ka jūs man devāt iespēju izteikties šeit parlamentu priekšā, uzsvērt to, ka šī informācija, ko saņemam, ir ārkārtīgi delikāta, nenoliedzama. Un līdz ar to tā ir jāaizsargā. Un tas savukārt pilnīgi noteikti nozīmē, ka te nevar būt runas, ka tādā vai citādā veidā publika vai privātpersonas varētu piekļūt šiem datiem pat tādā, nu, attālinātā veidā. Nē. Tātad, jo vairāk mums būs iespēja šos datus aizsargāt, nodrošināt šo datu pilnīgu konfidencialitāti. Nu, te runāju par informāciju, ko mums nodod Nacionālās prokuratūras, jo Eh, jo, ja tā nebūs, tad tādā gadījumā es domāju, ka tāda cilvēka arī kā kamilnentie atteiksies mums šo informāciju nodot, jo neviens nav gatavs uzņemties risku, ka šī informācija varētu kaut kur noplūst. Nu, lūk. Tātad par šo jomu runājot, pirmām kārtām ir ļoti skaidri, eh, līdzīgi kā ar Eiropolu, šīs struktūras jānosaka. Jūs, protams, zinat, ka ir parakstīti visi šie konfidencialitātes nolīgumi, ir nodrošināta datu konfidencialitāte, eh, un tas jātiecina arī uz Eirojus nododamajiem datiem, ir īpaši šādos kontekstos. Tātad tas viss ir arī jāietver eh, šais konfidencialitātes kategorijās piedāvājot atbilstīgas garantijas eh, tiesu iestādēm nacionālā līmenī. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies Frederikam Bābam par šo prezentāciju. Arī ļoti daudz eh, tādas blīvas informācijas. Uh, Labi, ka atgādināt arī mums par darba metodi šai brīdī, kad mēs šobrīd faktiski strādājam pie eiro just regulējumu pārskatīšanas, tas ir ļoti svarīgi, un te jūs arī parādījāt, cik liels spēks ir šai organizācijai. Un, protams, ka tas nāk viss kā reakcija uz šiem draudiem Eiropā. Paldies par šo atgādinājumu, paldies arī par šiem ierosinājumiem. Labi, ka te ir arī komisijas pārstāji, kas noteikti varēja jūs uzklausīt. Ļoti labi, ka varējāt šeit ierasties un parlamentu uzrunāt. Paust savas vēlmes, pastāstīt par darba praksi un izteikt rekomendācijas attiecībā uz eh, visu šo lietu. Jūs neviens nerunājat par Eiropas prokuratūru un par iespējamām kompetencēm šai jomā cīņā pret terorismu, bet nu varbūt, ka pie tā vēl mēs pieskarsimies tagad uzsākot jautājumu un atbilžu sesiju. Nu lūk, uzreiz sāksim debates un vārdu došu pirmām kārtām. Tātad lūk, um, kolēģiem. Domāju, ka mums ir krietni labs brīdis vēl paredzēts jautājumiem, atbildēm. Cerams, ka vairāk kārt katrs varēs pat izteikties, ja tas būs vajadzīgs. Pirmām kārtām Arno Danžons. Nu, Kolēģi, varbūt jūs piekrītat, ka mēs varētu tad, tad rīkoties tā, ka jūs uzdodat jautājumu vai nu vienam no runātājiem vai visiem, bet to pasakat jau iepriekš. Nu, tā lai tad viņi zina, jo nu nav jau tā, ka visiem būtu jāatbild uz vienu to pašu jautājumu. Tas, protams, ir iespējams. Bet, nu, lūk, ar Nodan Žonkungs jums vārds. Paldies, paldies par šo prezentāciju. Ļoti skaidra, saprātīga informācija. Vienmēr ir ļoti vien liederīgi mums uzklausīt šādus ekspertus no tiesu iestādes, kas darbojas visā šajā administrācijā un tā tālāk, jo tas nozīmē, ka saņemam tādu precīzu, detalizētu informāciju. Uh, četras tādas nelielas lietas. Pirmām kārtām Neņķie kundzei, bet domāju, ka tas varētu attiekties arī uz visu runātāju paneli. Jūs uzsvērāt, cik ārkārtīgi svarīgi īstenot ir, piemēram, izmeklēšana trešās valstīs, kur, piemēram, arī citām valstīm ir kaut kādas ietekmes sfēras un līdz ar to grūti ievākt datus. Kas, jūsuprāt, būtu tas, ko iespējams darīt šādos gadījumos, lai uzlabotu situāciju? lai šīs grūtības novērstu, vai tas varētu tikt darīts, piemēram, Eiropas līmenī ar kaut kādu instrumentu palīdzību. Nu, vienkārši, ja varbūt vienkārši vajadzīgi līdzekļi vairāk Francijas rīcībā, lai izvairītos no šādas negodīgas konkurences, tā teikt, situācijas ciņā par informāciju. Otrām kārtām, jūs pavisam pamatot runājāt arī par grūtībām kas saistītas ar Sīriju, Irāku un džihādistiem, kas, eh, nu, tā teikt, eh, nu, no, ir eiropieši un kas. Um, Un tad tīri procedurāli uz to visu raugoties, vai ir šobrīd uzsākt Francijā, ir uzsākts tiesas prāts, ne jau detalizēt, nē, bet principā, vai ir tādi procesi, kas ir uzsākt attiecībos cilvēkiem, kas ir jau tiek turēt aizdomās, un kur būtu, nu, lūk, iesaistīti irākieši, sīrieši, uh, un kāda veida pieejums ir šādai informācijai, un tālāk šī eh, daudzveidība sistēmā, kas varētu radīt, sistēma daudzveidība Eiropā, kas var radīt problēmas. Nu, nu, kaut kāda zināma konverģence, protams, ir vajadzīga, nu, par, pie tā mēs it kā strādājam, nu, pat arī pieņemtas direktīvas šai virzienā, bet eh, uz, nu, piemēram, izglītības sistēma arī ir viens spilgts piemērs. Kā jūs raugāties uz šo uh, Eh, nu, tieslietu sistematizācijas eh, jautājumu. Vai jūs domājat, ka vajadzīgs nu, tiešām tā konsolidēt arī izglītības sistēmu, lai mēs varētu nonākt pie eh, nu, tādas zināmas legalitātes līmeņa, jeb tiesu sistēmu līmeņa? Kas būtu tas pareizākais līdzsvars šajā gadījumā? Un pēdējais jautājums pavisam vienkārši, tas attiec uz visiem trījiem. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu, eh, kas cerams arī būs tāds ļoti apartīvs pēc sava satura. Jūs redzējāt, ka ir te tādas lietas, ko mēs ierosinām, kas būs aktuāls jūsu darbam, un ko jūs par to visu domājat šajā gadījumā? Alors, euh, sur, sur les remèdes à la concurrence des pays. Par šo konkurences cīņu uh, sakrā ar trešajām valstīm, es nezinu, vai tas ir līdzekļu jautājums jo šīs eh, trešās valstis lieto um, tā, tādus līdzekļus, kas nav viņu rīcībā, bet ir nepieciešama noteiktu uzdrīkstēšanās un ir nepieciešama vēlēšanās. Rīkoties. Šeit ir arī tāda voluntārisma piedeva. Ja jūs domājat, ka tas ir līdzīgi, ja tad jūs tādu attiecīgo ietekmi arī izdarat, un nu, nevienmēr tas ir saistīts eh, tikai un vienīgi ar līdzekļiem, um, bet eh, par līdzekļiem. Es pat nezinu, es domāju, tiešām līdzekļi, bet galvenais grība, nu, nu tas jau ir pietiekami uh, par um, ieslodzītajiem, franču ieslodzītajiem un tā ne tikai franči, bet arī citi. Uh, jebkurā gadījumā Tas, kas ir saistīts ar Franciju, ir mm, noteikti kritieni no Francijas puses, tas ir pastāvīgā dzīves vieta Francijā, un visi e, tie, kas tiek turēti cietumos Irākā, šobrīd tiek pakļauti arī tiesu pārskatam, un tie ir dažādi cilvēki, arī sievietes pārsvarā varētu būt gan džihādisti, gan džihāda veterāni un arī džihāda filiālis kaujinieki, jebkurā gadījumā Francijai ir zinā, zināma interese viņus atgūt. Un Irākā, piemēram, ir iespēja um, arī tikt uzklausītam starptautiskās komitejas priekšā. Um, citās vietās šādas pieejas nav. Pieejas nav. Jebkurā gadījumā attiecībā uz šiem cilvēkiem mums ir arī izmeklēšanas uh, dienestu darbība. Tātad mēs par šo tiesiskumu vai tiesas vāras darbu. Šeit es varētu runāt arī no prokuratūras um, puses. Francijā mēs uh, konstatējam mūsu darbā gan pozitīvos, gan negatīvos elementus. Pozitīvais ir tas, ka um, tiesu um, varai pastāv risks, ka varētu pazust arī pierādījumi, kas ir administratīvā fāzē iegūti, ja šī administratīvā fāze tiek pagar, pagarināta. Un negatīvais nevienmēr tas ir tā, bet um, dažkārt um, ir tāds um, grības jautājums. Šeit ir arī tādas pelēkās zonas, radikalizācija, kaut kādas bāžas. Ir noteikti zinām elementi, kas nav tik ļoti saskatāmi, jebkurā gadījumā dažreiz ir vēlēšanās eh, darboties arī tiesu varas plāksnē, tomēr ir grūtības un atkal ir administratīvais darbs. Šeit ir nu, jāiesaista arī administratīvie pasākumi, piemēram, darbība, meklēšana noteiktās teritorijās, konceptēt uzturēšanās vietu un tā tālāk. Um, par šo tiesiskuma procesu, tiesu varas eh, procesu Eh, varbūt nevajadzētu par to runāt tieši ar eh, izmeklēšanas iestādēm, bet eh, šeit ir noteikts iespējas, jo šeit mums jau ir arī ziņojums no ģenerāla direkcijas Francijā, un šeit ir, ir jāsniedz informāciju. Tomēr ir iespējams arī progresēt un darīt kaut ko jaunu, runājot par citām Eiropas valstīm, uh, par dalīšanos ar uh, šiem datiem. Jā, šeit mums notiek darbi arī nacionāla līmenī, tomēr ir uh, jāiet uz priekšu, jāpalielina mūsu sadarbība arī šādā plāksnē. Vēl par Es padomāšu par šiem emblemātiskiem pasākumiem, varbūt, bet pagaidām došu iespēju arī kolēģiem atbildēt. Avez-vous euh, une, une réponse sur... Kolēģi, vai jums ir kādi konkrētas atbildes? Ir tīpaši uz to jautājumu par šiem ļoti svarīgajiem, tās teikt, emblemātiskiem pasākumiem. Jā, Es eh, par šiem ļoti svarīgajiem, tā kā flagmaņveidīgajiem pasākumiem varētu teikt, ka mums varētu būt šādi pasākumi, un tie varētu, pie, piemēram, ieņemt arī tādu formu kā mm, tiesiskā sadarbības formu. Tāda sadarbība ir konstatēta jau Ziemļāfrikas kontekstā un arī sadarbībā ar Dienvidu Ameriku. Eh, šeit eh, atkal tiek izmantota Palermo konvencija. Un tad vēl viens eh, cits pasākums, uz ko mēs neesam var, varbūt eh, skatījušies. Tas ir saistīts ar nelegālo migrantu kontrabandu. Šeit arī ļoti svarīgi eh, pasākumi. Jautājums ir saistīts ar tiesnešiem, kas nāk no trešajām valstīm viņu iespēju iespēju sadarboties ar Eiropas Savienību dēļ attāluma. Mums gan Itālijā bija ļoti tāds labs rezultāts. Un mm, tas bija saistīts ar datu vākšanu. Jo tad, kad jūs šos eh, datus savācat, tālāk nākamais solis ir, ir ir datu izpēte, piemēram, Falkone lietā bija saistība ar mafiju, bija iegūti dati. Un tālāk tos datus vajadzēja interpretēt. Un ar to nodarbojās tiesneši. Es domāju, ka tas mums ir jāpieliek kontekstam un ir jābūt zināšanām šai ziņā. Mums ir nepieciešama tāda kultūra sadarbība ne tikai tāda vienkārši sadarbība, bet arī ar padziļinātu tādu kultūras izpratni par to, kas notiek dažādos sabiedrības līmeņos. Tāpēc tiesnešu sūtīšana uz trešajām valstīm, tiesnešu apmaiņa ir ļoti svarīga. Trešo valstu tiesneši varētu apmeklēt Eiropas Savienību, iepazīties ar lietu kārtību šeit. Tālāk eh, par Palermo konvencijas pārskatu. Itālija ir uzņēmusies eh, vadīt šo darbu, bet eh, ir vesela rinda valstu Eiropā, piemēram, Francija, kas arī varētu sadarboties, tāpēc vajadzētu nākotnē ieskatīties kopīgi. Mēs varam strādāt kopā Un ļoti labi, ja priekšsēdētāji varētu dot tādu signālu, kā mēs varētu sadarboties. E, piemēram, prokurori varētu apvienot spēkus Eiropā un, un 86. pantā, 4. punktā Eiropas Savienības funkcionālis līgums, tas ir, tur ir iespēja šādu sadarbību realizēt. Eiropas padome ir tur dota iespēja pieņemt lēmumu, kas uh, Eiropas uh, publisku valsts prokuroru sadarbību, do, dod iespēju paplašināt šādu sadarbību, arī apkarojot transnacionālo noziedzību, jo vēl ir 83. pants. Tur ir at, nu, regulēts terorisma apkarošanas jautājums un sadarbība šādā sakarā. Es domāju, ka mēs varētu šeit izmantot Lisabonas līgumā ierakstīto Eh, gluži tāpat arī, ja mēs lasām citus līdzīgus formulējumus. Eiropas eh, prokuratūra mm, tiek ir ar bāzi Jurajastā. Bārba kungs eh, runā šodien par eiro. Jūs to nes tiešām viņam piekrītu. Viņš stāstīja par savu personisko pieredzi, mm, bet arī man ir mm, pieredze tieskās sadarbības jomā esmu arī strādājis kasācijas eh, tiesā. Un eh, visos savos amatos strādājot, es tiešām esmu konstatējis, ka Eirojust starpnieka loma, mediācijas darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Uzskatu, ka arī apusējās atzīšanas princips arī saikne starp eh, tiesu iestādēm var tikt atzīta tikai tādā gadījumā, ja ir tāds, tāds starpnieks, ne tikai kulturāls, bet arī valodniecisks starpnieks starp šīm tiesu iestādēm. Mūsu gadījumā tas bija juridiskais, kas palīdzēja mums savienot iestāžu darbu sadarbības formā. Un ļoti daudz mūsu darbības bija veiksmīgas tieši un vienīgi pateicoties jūraģast palīdzībai. Uh, un um, bija iespējams arī šo uh, komunikāciju padarīt mazāk formālu, tāpēc es uzskatu, ka Eirojustu lomas uh, dabiskā attīstība nozīmē arī to, ka Eirojustam vajadzētu fokusēties uz noteiktām kompetencēm terorisma apkarošanas jomā un vajadzētu šo darbu veikt. Eiropas uh, prokuratūra varētu šeit arī spēlēt ļoti svarīgu lomu un arī visa tiesu sistēma, visu Eiropas dalībvalstu tiesu sistēmas varētu eh, gūt labumu no Eiropas prokuratūras eh, tieši apkarojot terorismu. Uh, un to varētu iedarbināt arī kontekstā ar trešajām valstīm. Eiropas prokuratūra šajā ziņā varētu būt lielisks sakaru punkts, jo mm, antimafijas organizācija bija lielisks tāds sadarbības punkts, kas organizēja mūsu valstu sadarbību ar trešajām valstīm, kad apkarojām mafiju. Darbojāmies ar krimināltiesībām. Krimināl Un um, būtu ļoti labi, ja mēs varētu tiešām par to domāt arī nākotnes politika kontekstā. Paldies! Uh, tālāk dosim vārdu Bārba kungam, pēc tam Gomeša kundze. Tā ir kāda atbilde, uh, kuru es gribētu strukturēt. Varētu domāt par tādu bāzi, kas mums ir šodien un tagad mums šobrīd un tagad ir jūraģust. Vai vajadzētu pieaudzēt jūraģust um, pilnvaras paplašināta vai arī dot kādas tiesiskās pilnvaras papildus Eurojusta? Un atbilde, un šeit es uh, gribētu runāt tikai personiski, atbilde ir nē, nevienmēr. Un kāpēc? Iemesls ir vienkāršs Tad, kad eh, mēs iegūsim šo tiesu eh, pilnvaru, neviens pie mums negriezīsies. Tas ir ļoti vienkārši, jo eh, mēs šeit tad atradīsimies tādā konkurences realitātē starp nacionālām iestādēm un mums pašiem. Un tas ir bezjēdzīgi, jo mēs nekad uh, ne, ne, nesaņemsim tādas um, dosjē, un jebkurā gadījumā tad um, mēs uzņemsimies uh, tādu iniciatīvu, kas iejauksies um, dažādu tiesu darbā. Tāpēc mums ir jāatstāj šie instrumenti, kas ir valstu iestāžu rīcībā. Tas ir Eiroķustam un Eiropolam arī. Es domāju, atkal runā personiski, es uzskatu, ka. Eiropols jau ir parādījis savu efektivitāti kriminālās analīzes jomā. Es nedomāju, ka vajadzētu censties te iejaukties Eiropola darba jomā, cenšoties padarīt šo organizāciju par kaut kādu FBI prekursoru Eiropā. Es nedomāju, ka tas būtu labs risinājums. Un vēl mums, mēs diskutējam par dažādiem instrumentiem, un nav nekāda vēlēšanās paplašināt pilnvars eh, par instrumentiem. Eiropas um, izmeklēšanas lēmums, kad tas, um, kā tas funkcionē vispirms Eiropola ar izmeklēšanu tādiem, kas strādā, un tas ir eh, dod labu iespēju izmantot šo efektivitāti. Uh, Uh, un jāsaka, ka tas ir jau progresos uz priekšu saistībā ar starptautisko komiteju, tāpēc nevajadzētu, manuprāt, iet plašāk. Un vēl šis jautājums par harmonizāciju, vai vajadzētu sodus un, un, un apsūdzības apvienot. Mums ir 2017. gada direktīva, kas jau tā pietiekami paplašina materiālu tiesību darbu un aptvērumu un ir iespējams tur strādāt arī ar pārkāpumiem, kas ir saistīti ar terorismu, tad tas ir viss jāpārceļ, jāpantransponē. Un, un par Eiropas prokuratūru. Jā, šī perspektīva ir jāizpēta. To dara arī Makrona kungs, Eiropas komisija, gan Makrons, gan Junkers pie, par šo jautājumu runā. Tā ir perspektīva, ka, kas ir risinām vidējā termiņā. Tā nav īstermiņa perspektīva, un šeit iemesls ir ļoti vienkārši. Pirmais iemesls, jo te proktora pārsvarā funkcionē, lai aizsargātu finansiālās intereses. Jāskatās, kā šī prokuratūra darbosies, kā uzsāksies, kā attīstīsies, un nevajadzētu to komplicēt. Es tā kā savā funkcijā, būdams prokuratūras pārstāvis, es um, nedomāju, ka paplašināt pildvars būtu vienkārši. Šeit um, es arī esmu strādājis nu, kā tieslietu ministrs ministrijā. E, uzskatu, ka šīs e, darbs būtu ļoti sarežģīts. Jebkurā gadījumā ir jāpastrādā šai prokuratūrai, jāiegūst pieredze, un pēc tam, pēc tam vajadzētu e, arī paplašināt šo kompetenci. Bet ir arī otrs nosīms, kas ir jāizpilda mums ir nepieciešama vienprātība Eiropas padomē, vienbalsīgs atbalsts, ieskaitot arī tās valstis, kas šobrīd nepiedalās sadarbības formā, eh, kas, mm, kas mm, kas saskaņā 86. pantu neiesaistās šajā sadarbībā. Ir jāskatās, kā prokuratūra darbosies, pirmām kārtām jāredz tas, un tad arī politiskā līmenī ir nepieciešama vienbalsīga um, balsošana vai atbalsts vienbalsīgs, kas ļautu šai prokuratūrai darboties arī ar teroristu veikajiem noziegumiem vai pārkāpumiem. Lūk, ir noteikts lietas, ko mēs varam darīt, ko nevaram darīt šobrīd, un es uzskatu, ka šobrīd mēs varam stiprināt informācijas eh, apmaiņu starp Eiropas aģentūrām, Eiropolu, Eirojust apmaiņu. Un abām organizācijām eh, sim, sistemātiski ir, ir jāizteno padomu secinājumi no 2005. gada 20. septembra un ir jāizteno šīs normas Eiropas Savienības dalībvalstīs un sistemātiski jāstrādā, jādara tas, ko, jā, tas, ko mēs varam darīt šobrīd ar esošiem instrumentiem, apkarojot terorismu. Paldies! Liels paldies par par jūsu izskaidrojumiem. Daudz reizes jūs pasvītrojāt, ka runājat kā privātpersona. Jebkurā gadījumā jūs runājat arī no Eirojust. Un uh, atbildēt arī uz ceturto jautājumu, ko uzdevu Danšāns. Es tagad došu uh, vārdu Gomešas kundzei, un pēc tam man ir ļoti garš runātājs saraksts. Es lūgtu, lai jūs izteikt tos īsi, un varbūt jūs varētu arī pateikt, kam jūs adresējat savu jautājumu, visiem trim vai vienam vai otram. Es gribētu atsaukties uz Balzamā kunga teikto. Viņš runāja par to, ka varētu Palermo konvenciju uh, attiecināt arī uz cīņu uh, par, par terorismu. Es gribētu uzdot tāpēc jautājumu jums un varbūt arī citiem runātājiem. Jautājums ir kā, kas notiek eh, ar harmonizāciju attiecībā uz konfidencialitāti. Eh, tas būtu jāuzrauga dalību valstīm. Mums šeit ir dažādības. Piemēram, Portugālē, manā valstī, eh, Tur ir elektroniskā uzraudzība, tiek nokla, pārtvertas kaut kādi ziņojumi, bet mums ir arī noteiktas formas, kā tiek tiesiski šo procesu uzrauga, bet šos datus nevar izmantot pēc tam tiesās, un tad ir citi gadījumi, piemēram, Rumānijā es esmu dzirdējis no kolēģa, ka ir ļoti daudz legāli tāda datu pārtveršana Tātad ir milzīga e, atšķirība šādā darbā. Ko jūs varētu teikt? E, Kā mēs varētu atrisināt šo lietu? Otrs jautājums. E, nu, to es gribētu adresēt Eneķie kundzei un Bāba kungam. Trešās valsts un sadarbība ar ASV. Vai tas funkcionē? Un otrkārt jūsu līmenī ļoti bieži ASV iegūst datus, vai, vai viņi dalās ar saviem datiem, vai arī, vai arī jūs dalāties ar viņiem, kā tas notiek. Un tālāk jautājums par eh, terorismu. Jūs runājat par Turciju un arī attiecību no Turcijas valsts pusē pret aktīvistiem. Vai ir arī Eiropas ietvers sakarā ar Daešu, Irāku kurdiem, vai jūs, arī, jūs tā arī strādājat ar šo te jautājumu? Paldies! Euh, Par uh, izlūkošanas uh, darbu. Francijā izlūk uh, darbības tiek uh, absolūti nošķirts no tieslietu uh, sfēras un tieslietu sistēmā ir prioritāte salīdzinājumā ar izlūk sekošanas darbībām, un ja ir iegūta kāda informācija, tad tā ir jānodod tieslietu iestādēm, bet praktiski to darīt, protams, nav tik vienkārši vienmēr, jo mēs arvien vairāk uh, apzināmies, ka izlūk, uh, izlūkošanas dienesti var izmantot arī uh, tiesu sistēmas informāciju un otrādi. Un uh, Piemēram, terorisma izmeklēšanas gadījumā, tātad mēs šo informāciju varam nodot uz izlūkdienestiem, bet tagad gaidām arī uh, pretējo virzienu. Tātad var arī atslepenot uh, atsevišķus uh, datus, ko var šie dienesti veikt paši vai arī pēc tiesneša pieprasījuma, bet tad šī procedūra ir gara un smagnēja ir Francijā 2015. gada jūlijā pieņemts uh, likums par izlūkošanu, izlūkdarbībām, un ir uh, šeit uh, noteikts, ka sarunu telefonu sarunu noklausīšanos kontrolē īpaša komiteja, un šādas darbības ir legalizētas, un līdz ar to ir uh, lielākas iespējas lietām pievienot šādā veidā uh, iegūtus materiālus. Protams, tiesnesim ir uh, administratīvā tiesā jāpārbauda šīs uh, šādu darbību likumība, bet, kā jau es norādīju, mums šai jomā ir jāvirzās uz priekšu Francijā. Tāpat jūs arī norādījāt uz tādiem, nu, simboliskiem pasākumiem, eh, nu, piemēram, runājot par eh, izmeklētāju darbu, un šeit, nu, svarīgs pasākums būtu eh, piekļuve digitāliem pierādījumiem jo tagad uh, cilvēki vairs nerunā pa telefonu, izmanto saziņai uh, kodētas lietojumu programmas, un mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka mums ir arvien vairāk, mazāk pierādījumu pieejams, un īstenot uh, kādu personu uh, novērošana praktiski vairs nav iespējams, un, teiksim, lai varētu piekļūt uh, dažādām datora uh, sistēmām, uh, kļūst ar vien svarīgāk, bet Francijā tas vēl nenotiek, kaut arī juridiski tas jau ir iespējams, bet pie šīs, šīs joms mēs vēl strādājam. Un tad, tā tad ir arī eh, telefonos eh, esošo datu izmantošana ļoti apgrūtināta. Jo šīs eh, sarunas notiek reālā laikā un tās ir kodētas. Un tas ir tiešām milzīgs izaicinājums spēt uh, tam visam piekļūt, to visu atšifrēt. Līdz ar to esam kļuvuši uh, nedzirdīgi un neredzīgi uh, mūsu izmeklēšanas darbībās. Tagad ir uh, pieejami tikai praktiski vienīgi digitāli pierādījumi, un šajā jomā ir ļoti grūti šādus pierādījumus iegūt ārvalstīs, un tā ir skaitā ASV, jo AS ir pieņēmis atbilstošu tiesību aktu, kas uh, Uh, rosina valstis uh, slēgt uh, divpusējus nolīgumus ar ASV. To šobrīd dara, piemēram, apvienotā karaliste. Un uh, Būtu labi, ja to darītu Eiropas Savienība, bet, nu, ja tas nav iespējams, tad tas būtu jādara divpusējā līmenī, jo tas ir tiešām eh, steidzami nepieciešams. Un tādēļ es uzskatu, ka tas ir viens no tiem, nu, svarīgākiem simboliskiem pasākumiem, kas mums būtu jāveic. Trešais punkts par eh, Eiropiešiem Irākā. Jā, es gan nepieminēju kad es runāju par atšķirīgām pieejām eh, terorisma nozieguma kvalifikācijā. Katrā valstī ir eh, nu, tāda pieeja, ka, teiksim, organizācijas, kas darbojas kādā citā valstī, netiek uzskatītas eh, vienmēr par teroristiskām organizācijām, piemēram, AKK uh, Turcijā. Uh, ja mēs palūkojamies arī uz kurdu lomu Sīrijā un Sīrijas Irākas konfliktā, tad Francijā uh, dalība PKK organizācijā, jo šī organizācija nav veikusi nekādas uh, terorismu terorma uzbrukumus, teroristu uzbrukumus Francijā, tikai tiek uh, vākti līdzekļi, un līdz ar to šī pieeja ir daudz mazāk stingra Francijā nekā Turcijā, kur uh, pat ja mēs uh, neņemam vērā politiskos aspektus, tad šī organizācija or, uh, tiešām rīko terora aktus Turcijas teritorijā. Uh, Jā, to es vēlējos precizēt. Tālāk par eh, sarežģīto situāciju attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, kas atrodas eh, Irākā, Sīrijā, Kurdistānā. Francijas nostāja ļoti stingra, ir paziņots, ka mēs nevēlamies šīs personas uh, uh, teiksim, atbrīvot vai panākt, lai viņi atgriežas Francijā, jo viņi apdraud uh, valsts drošību, bet, nu, no otras puses, es nezinu, vai viņus var uh, tiesāt kurdi, vai viņi var palikt Kurdistānā uz nenoteiktu laiku apcietinājumā, un, ja nē, tad ko tad mēs varam darīt, un uh, viss šis problēmu loks. Uh, Nu, ar to mēs saskarsimies jau tuvākā nākotnē, manuprāt. Bet, nu, protams, tas ir mans viedoklis. Un tikai paldies, saka priekšsēdētāji. Vai varu dot vārdu nākamam runātājam, vai jūs vēlaties uh, turpin, paturpināt, uh, balstoties uz šo jautājumu? Jā, es gribētu atbildēt uz pirmo jautājumu. Lūdzu, Balzāmo kungs. Es eh, gribētu atbildēt uz pirmo jautājumu, eh, ko uzdeva Gomešs kundze. Jo, kā ierasts, eh, Gomešs kundze norādījis uz absolūti centrāliem jautājumiem attiecīgā loma un sadarbības ar tiesu iestādēm un izmeklēšanas iestādēm šajā ļoti sarežģītajā tēmā. O, o, vi Vorrei accennare brevemente eh, qual è l'assetto che è stato. Jūs vaicājāt par ieslodzīšanu. Un es eh, gribēju uzreiz atsaukties uz visiem šiem likumdošanas aktiem, jau tiem, kas eh, ir pieņemti sākot no 2005. gada. Šeit ir dažādas iesaistīto iestāžu lomas, bet ir iespējams arī izmantot mm, sadarbību sinerģiskā veidā, sadarbojoties mm, tiesiestādēm un izmeklēšanas iestādēm, mm, piemēram. Ir iespējams, ka dienesta vadītājs dod rīkojumu izmeklēšanas dienesta vadītājam apmeklēt prokuratūru un tādā veidā tiek iegūta um, atļauja veikt, veikt arī šo noklausīšanos un tālāk to izmantot, un tālāk izlūk dienesta vadītājs. Var iztaujāt aizturētos. Un šeit ir galvenais uzdevums aizkavēt teroraktu tālāku notikšanu. Un tad ir noteikti jānodod tiesu iestādēm informācija par noziegumu. Tālāk ir kāda ļoti sarežģīta tēma. Kā izmantot šo informāciju tālāk tiesās? Izlūkdienesti ir devuši informāciju, un kā to tālāk lietot. Krimināla procesā ir tāda tendence, e, kad atsevišķās tiesās tiek uzskatīts, ka nedrīkst izmantot informāciju, e, kas ir iekļu, noklausīšanās lietā, teiksim, iegūt tikai legāli iegūt informāciju tiesā tiek pieņemta. Šeit ir e, noteikts problēmas, par to arī kolēģis, kolēģi teica. Un Itālijā mēs arī esam domājuši, e, kā atrisināt šo problēmu. Mēs izmantojām kādu pētījumu, kas nāca no Eurojust. Ir dažādas formas, kā ir iespējams pārtvert datus, dat, datu uztveršana. Tas nav tikai tāda noklausīšanās vai kaut kā tam līdzīga. E, piemēram, ir iespējams e, trojana vīrusu ievadīt datorā, uh, un šis vīrus iefiltrējās vai no nu datorā, vai arī mobilajā ierīcē, kaut vai telefonā. Un tādā veidā tiek um, iegūti dati, un šīs jaunās datu iegūšanas formas ļauj mums um, panākt mūsu mērķus, iegūt informāciju, kur um, agrāk būtu izmantojuši citus veidus, kā piemēram noklausījušies telefonu sarunas vai arī uz, uz, uzstādījuši kādas uz, noklausīšanās lietas dažādās telpās. Arī fotografijas un video uzņemšanu. Arī to var ar trojas zirgu kā vīrusu iegūt, piemēram, izmantojot eh, trojas eh, vīrusu, ir iespējams eh, ne tikai noklausīties tās sarunas, ko veic telefoniski persona, bet ir iespējams arī noklausīties kādus citus, kas runā caur mikrofonu kaut kādā citā veidā, ne tikai caur telefonu. Ir iespējams arī iegūt informāciju no video un ir pat iespējams pārraidīt pilnīgi visu saturu, kas nāk no kādas IT sistēmas Šādā ziņā tas ir milzīgs solis uz priekšu, un arī tehniski izmeklēšanas procesā ir iespējams šo novatorismu izmantot. Un to visu atļauj, to visu drīkst darīt saskaņā ar kasācijas eh, tiesas likumdošanu Itālijā. Es arī pārstāvēju valsts prokuratūru kādu reizi, un es lūdzu, lai Eirojus izstrādā salīdzinošu pētījumu mūsu jautājumā. Un eh, tur tika izpētītas tehniskās inovācijas dažādās valstīs, arī Spānijā. Un mūsu tiesa izskatīja šo pētījumu un, un uzskatīja, ka tas atbilst Eiropas tiesa nolēmumam no 2015. gada. Tā bija Romāna Saharova lieta. Uh, agrāk šādu datu pārtveršanu reducēja tikai uz organizisko noziedzību un terorismu, bet uh, tagad ir parādījušies jauni izmeklēšanas instrumenti, un tie ir arī ļoti efektīvi. Šeit man jāpiekrīt uh, Eneķie kundzei par to, ka šādi dati ir absolūti nepieciešami. Ir jāvar noklausīties eh, sarunas eh, un tās, eh, tās kas vairs nav nodots šīs sarunas tradicionālā telekomunikatīvā veidā, ir arī citi nodošanas veidi, citas sarunas. Bet tam ir nepieciešama harmonizēta likumdošana. Tikai tā var izmantot visu šo spektru. Ir nepieciešams tāds regulējums, kas attiektos uz visām valstīm, kur uh, būtu arī fundamentālo tiesību kultūra īstenota, ko atzīta arī tiesu vara, un tiesu vara ir primārais faktors šai ziņā. Tādā veidā tieši tiesu var nodrošina likuma varas īstenošanos, un tas ir milzīgs izaicinājums arī Eiropas parlamentā. Jādomā par šo jautājumu, kā harmonizēt likumdošanu, kas ir saistīta ar jaunām izmeklēšanas metodēm Mums ir vispārējas normas, ir elektroniskās uzraudzības likumdošana. Varētu visas um, šīs jaunās datu pārtveršanas formas varbūt skatīt tādā ietvarā, bet uh, ir arī detaļas Eiropas parlaments, komisija un padome ir ļoti daudz jau darījuši, tieši tā harmonizējot um, kriminālu tiesību normas piemēram, 541. direktīva par terorismu, bet šeit mēs pārējām jaunā fāzē, ja mēs gribam darīt tā, lai tiesu vara darbotos efektīvi mūsu apspriestajā jomā, mums ir jāpalielina uzticēšanās starp tiesu sistēmām dažādās valstīs, lai būtu lielāka savstarpējā uzticība. Un vispār ir jātic tiesu varai. Un, lai to panāktu, vispirms ir jāharmonizē harmonizē likumdošana par izmeklēšanas eh, metodēm, ir jāharmonizē arī likumdošana par jaunajām datu pārvešanas formām. Bez mikrofona, komišs eh, kundze, turpina uzdot savu jautājumu un iziet ārā no zāles. Cet après-midi. Ah. Oui, sur la preuve elekt... Nu, par elektroniskiem pierādījumiem. Uh, profesors uh, Balzāmo pievērst galveno uzmanību novērošanas darbībām, ka tam visam būtu jāiekļaujas precīzākā tiesiskā ietvarā vai regulējumā. Es uh, ilgi esmu strādājis kā sarunvedējs Briselē, un mani vienmēr uh, uh, nu, satrauc tāda tendence visu tā ļoti precīzi regulēt, un tad tas beigās pavēršas pret tiem, kuriem šie instrumenti pēc tam būs jāizmanto. Nu, es minēšu tādu vienkāršu piemēru. Var patiesi. Uh, Um, nu, izsekot uh, komunikācijām, bet var, uh, mums ir arī nepieciešams iegūt datus par saziņu komunikācijām, kas jau ir notikušas, par uh, iegūt šos datus. Un šeit mēs saskaramies ar milzīgām grūtībām šobrīd. Un Parīzes prokurors Beļģijas Federālais prokurors Spānijas un Itālijas prokurori ir nosūtījuši vēstuli Eiropas Savienības tiesai. Un viņi lūdza, lai tiesa paustu savu viedokli par diviem svarīgiem Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem. Pirmais ir 8. aprīļa 2014. gadā uh, nolēmums uh, digitālās tiesības īrijā, kas uh, atcēla 2006. direktīvas normas par datiem par savienojumiem. Un jau tā šo, par šo normu sarunas vest bija ļoti grūti un tā negāja necik tālu uh, savās definīcijās, bet tomēr tā bija iespēja dalība valstīm veikt nu, vismaz minimāls pasākums šajā jomā. Un izdarot uh, uh secinājumus, uh, um, tātad balstoties uz šo pirmo nolēmumu, uh, 2016. gadā 21. decembrī tiesa pieņēma otru nolēmumu, aizliedzot uh, dalību valstīm pieņemt tiesību aktu šai jomā, kuru mērķis būtu uh, piespiest uh, telefo, telekomunikāciju operatoriem uh, nu, sniegt nediferencētus datus par savienojumiem vai pieslēgumiem. Līdz ar to šī judikatūra uh, ir, nu, nepārprotams šķēršlis izmeklētāju darbā. Nu, nevajag, nevajag to noliegt, ja mēs vairs nevaram telekomunikāciju operatoriem pieprasīt, lai viņi uzglabā datus noteiktu laika periodu par visiem savienojumiem, kas ir bijuši nediferencētā veidā pat, kā tad mēs varam veikt izmeklēšanas darbības. Kā mēs iepriekš varam zināt, ka šī persona būs mūsu interesēs vēlāk? Nu, tas nav iespējams. It īpaši ņemot vērā to apdraudējumu, ar ko mēs šobrīd saskaramies ka jebkurā brīdī var parādīties teroristi, kuri līdz šim nebija pazīstami uh, uh tiesība aizsardzības iestādēm. Un tas, tas ir nopietna problēma, par to mums vajadzētu diskutēt. Protams, ir jānodrošina, lai šī datu uzglabāšana notiktu atbilstošā uh, tiesiskā ietvarā, lai būtu nodrošināta atbilstoša aizsardzība, bet tas viss ir jā, jāsaskaņo ar uh, to, eh, lai mēs varētu efektīvi īstenot izmeklēšanas darbības, jo pretējā gadījumā, kā to eh, kolēģi norādīja, mēs kļūsim gan akli, gan kurli. Paldies Erikam Bābam par to, ka jūs eh, piesaucāt Eiropas Savienības tiesas divus nolēmumus. Jā, šeit Eiropas parlamentā mēs uh, Eh, nu, vairāk kārt jau esam eh, to dzirdējuši eh, mūsu komitejas pastāvēšanas laikā, ir tiešām šis, šis vēstījums ļoti skaidrs, nepārprotams un uh, Um, tas sasauc arī ar kolēģi uzdotiem jautājumiem. Tagad es uh, došu vārdu vienai no mūsu līdzreferentēm, Helgai Stīvensai. Vēl bez viņas ir uh, vārdu lūguši septiņi kolēģi. Un tādēļ kolēģi es aicinu uzdodot jautājumus nepārsniegt vienu minūti. It īpaši tādēļ, ka tulki uh, Uh, veiks darbu uh, paredzētajā laikā. Tagad vārds Helgai, viena minūte, un arī aicinu izteikties lakoniski, lai visiem kolēģiem būtu iespēja uzdot jautājumus. Thank you. Um, my question... Paldies. Mans jautājums ir Enķiekundzei un Bāba kungam. E, pirms e, divām nedēļām es biju Romā terorisma komitejā. Tur mums bija sanāksme ar nacionālajiem mafijas e, apkarošanas prokuroriem. Un tur es saņēmu informāciju, ka Itālijā ir viena datu bāze, kur tiek vākti visi pierādījumi no, no dažādiem prokuroriem. Uh, un um, prokurori, kas nu, darbojas apkarošanas jomā, 26 um, tādi, un viņi uztur kopīgiem spēkiem šo centrālo datubāzi. Un um, es runāju prokuroru, viņš ieteica mūsu komitejai izveidot līdzīgu sistēmu Eiropas līmenī. Teica, ka tas nu, lieti noderētu un teica, ka. Uh, Eiropas um, Savienībai nepieciešama pat, pašai sava uh, datu bāzi, kur, teiksim, rajona prokurori varētu ievadīt datus un tālāk tas pāriet na, na, nacionālajā um, datu bāzē. Tādā veidā mēs varētu um, apkopot šos datus visā ES un tas ļoti noderētu tām dalībvalstīm, kas pašas neuztver, neuztur tādu terorismu datu bāzi bet jautājums bija par to, kā varētu atteikties no suverenitātes katrā dalībvalstī, lai varētu izveidot šādu sistēmu. Merci. Paldies Helgai un lūdzu atbildi. Paldies, deputāts Kunze. Jā, mēs pārzinām Itālijas sistēmu Nacionālā mafijas un terorisma apkarošanas direkcija īsteno no Uh, koordinācijas darbu ar 26 reģionālajām prokuratūrām, jo Itālijā nepastāv tāda nacionālā vai uh, federālā prokuratūra terorisma apkarošanas jautājumos. Un tas nozīmē, ka tagad Eiropas līmenī ir jācentralizē uh, Uh, nepieciešamā operatīvā informācija terorisma apkarošanas jomā, ja tas ir nepieciešams. Un tad, tādēļ arī ir šī ideja par Eiropas tiesisko reģistru, uh, par ko Francija apņēmīgi iestājas. Un tomēr nevajadzētu arī domāt tāpat laikā, ka bez jebkādiem uh, Uh, bez kādām korekcijām mēs uh, Eiropas līmenī varētu pārņemt kādas valsts modeli. Eiropā ir noteiktas suverenitātes jomas, kas būtu jāaizsargā, it īpaši uh, cīņā pret terorismu. Kad mēs saņemam informāciju no Parīzes prokuratūras, šī informācija tiek reģistrēta Eirojust sistēmā, bet tā nav pieejama visām dalību valstīm. Šī sistēma ir sarežģītāka. Šī, eh, šī informācija ir pieejama tām valstīm, eh, kurām pēc Parīzes prokuratūras viedokļa šī informācija var būt noderīga. Un tas ir tāds pamat noteikums, ko nedrīkstam aizmirst, nedrīkstam pārkāpt, jo pretējā gadījumā izlūka informācija mums vairs nebūs pieejama. Un pamat nosacījums ir tāds, ka tas šis informācijas, nu, varētu teikt, īpašnieks, kurš sniedz šo informāciju eiro, jūs tam arī nosaka, kā šī informācija tālāk ir izmantojama. Un ar šādu nosacījumu tikai mēs varētu domāt par Eiropas reģistra izveidi terorisma apkarošanas jautājumos. Entie kundze. Es pilnībā piekrītu Frederikam Bābam šai punktā. Katrīna Kiniči, kura ir ēnu referents sociāldemokrāta grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem runātājiem par mm, lielis, vairākiem viedokļiem, kas ļoti dažādi. Mums ir viela pārdomām, mēs varēsim turpināt mūsu darbu vislabākajā veidā. Es gribētu pateikties Antonio Baltu Bazāmo kungam par to, ka viņš palīdzēja mums arī izveidot, um, uh, saprast, uh, kā veidojas likumdošana. Viņš arī Itālijā veidoja likumdošanu sistēmu un uh, liels paldies par to, ka Bazāmo kungs ir veicis šo darbu ļoti apzinīgi. E, man ir divi jautājumi, tie jau gan šeit ir izskanējuši. Es gribēju runāt par Eiropas prokuratūru un par e-pierādījumiem. Uh, Vispirms es gribētu uzdot um, mūsu viesiem jautājumu mm, par to, ko mēs uh, arī pētam šeit. Julians Kings, uh, drošības komitejas priekšstādātājs, pagājušā nedēļa stāstīja uh, par jauniem pasākumiem, un ir divi dokumenti, kas tiek skatīti. Viens ir par e-pierādījumiem, un otrs arī ir interesanti, kā organizēt informācijas um, vākšanu par um, finansiāliem pārkāpumiem, lai novērstu noziegumus. Un um, ņemot vērā to, ka šeit jau izskanēja, kā arī ņemot vērā šos dokumentus, ar ko mēs uh, plānojam strādāt, šeit ir arī šie instrumenti, kas varētu tik lietoti, lai apkarotu terorismu. Man ir jautājums, kas jūsuprāt ir svarīgākie elementi, kas būtu jāiekļauj šajos um, jaunajos likumdošanas aktos. Um, kā jau teica Balsāmo kungs, mēs uh, gribam iegūt datus, mēs arī gribam izveidot uh, stabils sadarbības formas, strādājot ar pierādījumiem. Uh, tas ir ļoti kompleksās ietvarā, runājot tieši par e-pierādījumiem. Varbūt jūs, Balzāmo kungs, varētu pastāstīt vēl kaut ko par to, kādu pasākumu būtu jāiekļauj šajā jomā. Balzāmo kungs. Jā, tiešām Es uh, varētu atbildēt sekojošā formā. Man ir diezgan pozitīvs skats uz šiem jauniem likumdošanas uh, projektiem. Tās ir uh, labas iniciatīvas, kas varētu pātrināt pierādījumu apriti. Domāju, ka tiešām to, līdz ar to arī mēs varētu pātrināt sadarbību esošajā situācijā, kas uh, runājot tieši par e-pierādījumu regulu, te ir arī paredzēta sadarbības starp publiskām un privātām organizācijām, sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem, bet šeit ir viens aspekts, kas ir jāņem vērā, par ko gribu arī runāt, un tas ir regulas darbības jomas ierobežošana attiecībā uz e-pierādījumu radīšanu un, un uzglabāšanu. It sevišķi e, apsvērumu daļā ir 19. punkts, kas tiek skaidrots ļoti dažādi, vismaz mūsu valstī mums ir dažāds mm, interpretējums. E, pierādījuma eksistence un datu pārtvere reālajā laikā. E, šeit tiešām pēdējā jautājumā ir nepieciešama Eiropas Savienības e, darbība e, un ir jādiskutē, vai to vajadzētu iekļaut šajā regulā, vai arī vajadzētu izstrādāt tieši šajā jomā atsevišķu priekšlikumu, jo tas ir ar absolūtu centrālo nozīmi apkarojot terorismu un noziegumus. Es personīgi esmu pārliecināts, ka uh, datu iegūšana reālajā laikā, datu pārtveršana e, ir jāveic. Tas saskaņojot ar garantiju sistēmu, un tāpēc visticamāk ir nepieciešams īpašs regulējums, vai arī varētu varbūt likt tomēr esošajā priekšlikumā, vai arī tomēr atsevišķi likumdošanas akts tieši šim jautājumam būtu jāvelta nākotnē. Ja mēs gribam, lai mūsu tiesība aizsardzības sistēma darbotos saskaņā ar mūsdienu izaicinājumiem, mēs nevaram neskatīties uz šo jautājumu. Tas nav iespējams. Un par eh, finanšu izmeklēšanu, finanšu pārkāpumu izmeklēšanu. Arī šī joma ir ļoti svarīga, un es eh, gribētu jums atgādināt 92. gadā mafijas terorismas Falkone uh, lieta. Un nu, Falkone runāja par trešā līmeņa noziegumiem. Viņš runāja par tādiem noziegumiem, kur mafija arī bija iesaistījusies. Un uh, mafija uh, pārkāpumi bija saistīti ar finanšu pārkāpumiem, finanšu interešu pārkāpumiem, tāpēc ir nepieciešams kvalitatīvs lēciens uz priekšu arī finansiālu jomā, lai apkarotu starptautisko terorismu. Mēs nevaram rīkoties tikai individuālos gadījumos, ir jābūt sistemātiskai pieejai, tikai tā mēs varēsim apkarot terorismu. Un mm, to mēs arī centāmies darīt Eh, tad, kad eh, izstrādājām pašu savu antimafijas likumu Itālijā. Um, varētu domāt arī par Eiropas prokuratūras pilnvaru palielināšanu. Paldies! Liels paldies! Nākamajai runātāji došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu spāņu valodā. Pirmām kārtām gribu teikt paldies visiem paneļa runātājiem. Uh, Ir tīpaši liels paldies par to, ka nu, atklājat visu šo centienu tādu patieso garu. Tiesnesis Falkona teica, ka viens veids, eh, tas, kāda veidā mēs interpretējam datus, ir ļoti svarīgs elements tajā, lai mēs padarītu izmeklēšanu jēgpilnu. Un tas, protams, viss jāskata kontekstē. Un tieši tas ir tas, ko jūs sakāt mums šobrīd. Jā, jūs runājat par konkrētām problēmām, ar ko mums nākas sastapties tajā brīdī, kad tiek meklēti pierādījumi, kad mēs apmaināmies ar pierādījumiem, kā Piemēram, tiek palaistas garām izmeklēšanas iespējas vidējā ilgtermiņā, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, nenoliedzami svarīgi atcerēties arī par, pa, par pamattiesībām, un te ir ļoti svarīgi tiesu iestāžu pārbaudu šai milzīgajā tehnoloģiju pārņemtajā jomā. Jūs esat devuši mums tāds visai svarīgs norādes uz vairākam lietām. Man ir šāds jautājums. Uh, Nu, acīm redzami mums nāksies strādāt pie jauna tipa direktīvas, tie, tieši tā kā jūs norādījāt, bet ir vēl viena problēma. Jūs esat, nu, mega eksperti šais konkrētajās harmonizācijas lietās, bet ir tādas dalībvalstis, kurās šādu ekspertu, respektīvi tādu ekspertu kā jūs nav un līdz ar to atsevišķas kriminālas koncepcijas, piemēram, net, nodarījumi netiek uzskatīt nemaz par noziegumiem. Varbūt, ka mēs Eiropas parlamentā varētu būt palīdzīgi šai ziņā, un ja tas tā ir, būtu iespējams, tad tas mums noteikti ir arī jādara. Mums ir vajadzīga lielāka klātbūtne no tādām personām kā jums, mums vajadzīgs saprast, kas ir šīs identificētās idejas, problēmas vai kādas tālākas problemātiskas jomas, par ko jūs nesat šobrīd runājuši vēl šai sadarbības kontekstā, bet ja tādas ir, lūdzu, dodiet ziņu un dodiet sniedz skaidrs un gaišs norādes mums, jo mums ir jācenšas palīdzēt um, tajos gadījumos, kad birokrātija traucē izmeklēšanai. Godātie kolēģi vai kurš vēlas izteikties? Es ierosinātu izteikties jums rindas secībā. Bazamokungs jums pirmajam vārds. Jā. Paldies! Paldies Spāņu kolēģei! par komentāriem, par paldies arī par laipniem vārdiem. Domāju, ka varam mācīties no citām tiesu sistēmām. Itālijā, piemēram, esam mācījuši par, par, mācījušies par jauniem kārtības sargāšanas instrumentiem no Spānijas. Un tas tālāk kalpoja par pamatu tālākam novatorismam un uzlabojumiem mūsu sistēmā. Uh, Mm, tas attiecas gan uz kasācijas tiesu sistēmu Itālijā, gan uz ko citu. Un domāju, ka tas bijis tas virzītājs spēks arī ES likumdošanā. Ir virkne tādu jomu, kur iepriekš nav bijis pietiekami vērtējami, un tagad šie jautājumi kļuvuši par ļoti aktuāliem gan mm, dalībvalstu tiesību aktu kontekstā, gan citādi. Un tas, protams, viss saistīts tieši ar šo eiropeisko likumdošanas slāni vēlos um, reaģēt uz jūsu lūgumu. Un pastāstīšu jums, lūk, ko turpmākajās nedēļās apsolu jums nosūtīt rakstisku dokumentu, kurā tad izklāsīšu tālākas idejas, ko man nav bijis iespējas izvērst šodien šeit. Gribu teikt jums lielu paldies, jo šobrīd Eiropa skatās acīs ļoti nopietnām problēmām, un Eiropas tiesību aktiem ir īpaši kriminālajā jomā. Ir nācies piedzīvot tādu strauju un e pamatīgu attīstību pēdējos pāris gados. Ir izveidoti, piemēram, pamati krimināla tiesībām, krimināla procesiem Eiropas līmenī. Un, lūk, tie ir rezultāti, nu, tā teikt, tādai, nu, tai pilsoniskai iecietībai mūsu dalībvalstīs, bet ir vajadzīga juridiska skaidrība, un tas viss, protams, ir likumdošanas, nu, tā teikt, jomas konteksts. Heneķie kundze. Ne, neko daudz vairāk par to, ko teica mans eh, kolēģis šeit. Eh, nevaru pateikt, jā, krimināla tiesībās ir vajadzīga zinām vienotība, ir vajadzīgi instrumenti, ar ko vērsties pret terorismu, jā, bet šajā gadījumā tiešām problemātika tiešām saistīta ar datiem, ar pierādījumiem, un es domāju, ka šī tēma ir jau aktualizēta. Bāba kungs. Sans chercher absolument à contredire le professeur Balzamo. Es gan negribu runāt pretim profesoram Balzamo, bet gribu te izteikt zinām brīdinājumu. Domāju, pirms mēs sākam eh, visādas tiesību normas pieņemt vienu pēc otras. Un tad domāju, ka pirmām kārtām mums vajadzētu uh, krietni vairāk izmantot jau esošos instrumentus, Eiropolu, Eirojust, sadarbības, tiesiskās sadarbības instrumentus, visi šī eiropeiskie, eh, visas Eiropas struktūras, un ja mēs runājam par harmonizēšanu krimināltiesībās un procedūru jomā, uh, tad visa šīs harmonizācijas eh, programmas procedurālajā jomā ir nonākušas ļoti svarīgā posmā šobrīd, respektīvi dalībvalstīs nepieciešams daudz ko šobrīd transponēt. Un tāpēc, manuprāt, šobrīd prioritāte būtu veikt izvērtējumu. Un te, protams, šeit svarīga loma spēlējama komisijai to, cik lielā mērā šie instrumenti ir transponēti, kā tie darbojas, un varbūt tad varētu izdarīt kaut kādus secinājumus no tā visa. Un tādu attiecīgu šādu novērtējumu pamata mēs varētu redzēt skaidru un gaišu ir vajadzīga tālāk tiesība aktu attīstība, kas ir, kāds ir šis vērtējums, kas e, darbojas, kas ne, un tad, protams, Eiropas parlaments tālāk var strādāt pie mm, nākamā posma. Nu, lūk. Tālāk došu vārdu Elizabetai Gardīnī, pēc tam Augustīns Dievs Damēra un visbeidzot Tereza Himenes. Mainīsim mazliet tagad šo jautājumu un atbilžu sistēmas kārtību, lai, nu, vienkārši nodrošinātu attiecīgos darba laikus. Elzbieta Gardīnī, jums ir iespēja vispirms un tad pēc tam abiem pārējiem runātājiem. Priekšādātāji, paldies! Jā, vēlos pievienoties pārējiem kolēģiem, kas teica paldies paneļu runātājiem. Tiešām ļoti interesanta tikšanās. Mēs, protams, ņemam vērā, gū, iegūstam eh, daudz ko no jūsu plašās piezīmes. Mans jautājums adresēts profesoram Balzamo izšķiet pieskārās vienam tematam, kas ļoti svarīgs un par kur saistībā esam saņēmuši jau visai daudz atbilžu, bet vēlamies par to tomēr dzirdēt vēl vairāk. Respektīvi, mani īpaši interesē jūsu pieredze veidojot sinerģijas vēlamās sinerģijas, strādājot, lūk, starp Eiropas Savienības un starptautisko līmeni. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo, ja vēlamies rīkoties liederīgi un efektīvi, tad mums vajadzētu izvairīties no visa, visāda veida funkciju un pienākumu pārklāšanās duplicēšanās un nepieciešams nodrošināt nu, tādu gludenu procesu. Bez aizķeršanās, lai arī nebūtu šis process pārāk lēns, lai nebūtu tajā pārāk daudz birokrātiskās nastas. Nu, lūk, Pie tā mēs šobrīd arī strādājam un um, cenšamies, protams, šo jautājumu risināt. Un te īpaši vēlos runāt par terorismu finansējumu un tā izsakošanu. Jūs um, runājat par šo saikni, sakot, ka um, mums nav viena un tā pati sistēma mūsu uzskatos par to, kas ir organizēta noziedzība, un arī šī darbība ir atšķirīga. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kā notiek vēršanās pret šādu teroristu finansējumu? Un ka, ko jūs, prāt, mēs varētu darīt, lai cīnītos pret to visu sistemātiski. Tātad gan pret noziedzību cīnīties kā tādu, gan arī rīkoties profilaktiski. Augustins de Mēra tālāk. Paldies priekšādātāji! Vēlos arī dzenteikt paldies visiem trim runātājiem par viņu prezentāciju. Tiešām lielisks prezentācijas divi komentāri. Pirmām kārtām – šī doma jau gan tika minēta. Domāju, ka ir ārkārtīgi interesanti domāt par šo tiesu reģistru Eiropas līmenī. Šāda veida datu bāze, šāds reģistrs. varētu, nu, teiksim, tikt iekļauts mm, kā mūsu komitejas rekomendācijās. Manuprāt, tas būtu ļoti liederīgs instruments. Eirojust jau pastāv 16 gadus. Un, manuprāt, tas ir vienīgais tāds juridiskais ietvers, kas ļauj mums cīnīties pret terorismu. Un šāda veida reģistrs, jeb datu bāze varētu nākt kā rezultāts jaunam tiesību aktam, jeb iniciatīvai mēs varētu ierosināt grozīt eirojusta regulu, lai, nu, attiecīgi šo niansi tajā visā iestrādātu. Tas savukārt nozīmē, Mums nepieciešams šo datu bāzi kā koncepciju sīkāk definēt. Jūs arī par to runājāt, jūs iestājāties par to. Es domāju, ka mums kā tiesas likumdevējiem, protams, vajadzētu šo ideju skatīt tā izsvērtāk, arī paredzēt attiecīgi budžetu tam visam, noteikt šos piekļuvs ierobežojums. Domāju, ka tas būtu tāds liederīgs centiens. Uh, Jo šeit katrā ziņā mums ir duāla kompetence. Pirmkārt, mēs esam likumdevējs un mēs esam arī budžeta lēmēji iestādi šajā gadījumā. Un līdz ar to mūsu spēkā būtu uzsākt, tātad ieru, pieprasīt likumdošanas priekšlikumu, ko tad tādā gadījumā varētu savukārt tālāk ietvert apsvērumos par daudzgadu finanšu plānu. Nu, vēl viens komentārs, un drīzāk tāds, nu, piemēra tipa komentārs varbūt. Uh, Ir skaidrs, ka mafija un terorisms ir nu, tādas lietas, kas savā starpā ir visai cieši saistīts. Baskis Vilaskes, e, Pablo Escobar šofers savulaik viņš šobrīd dzīvos brīvām kājām Kolumbijā, un viņš teica, ka ETA terorists Migels bija tas, kas viņam uh, iemācīja daudz ko. Nu, lūk, nu, tāda kvalitatīva, nu, <laughs> pāriešana citā pakāpē šai terorismā, tātad ne tikai Sicīlijā un Itālijā, bet, redzat, šī, info, šī pieredze tālāk tik nodot pāri okeānam, tātad skaidra un gaiša saistības starp terorismu un mafiju. Paldies tālāk, Terēza Himenes, lūdzu. Mani kolēģi faktiski jau izvirzīja tās domas, par ko gribēju runāt es. Un tāpēc es gribētu teikt, ka, lūk, mēs runājam šeit par, m, mm, tiesisko sadarbību terorismu jomā. Jā, nu, tas ir mūsu temats. Bet raugoties uz šīs lietas praktisko pusi, tā tad runājam te par konfidenciālitāti, par savstarpēju uzticēšanos, par sadarbību. Un gribu baicāt, kāds ir jūsu viedoklis. Jūs taču esat trīs eksperti šajā jomā. Kāds ir jūsu viedoklis par vienu tādu ļoti skandā, skandalozu lietu, kas faktiski sagrāva uzticēšanos starp dalību valstīm? Un te runāju par Eiropas aresta rīkojumu. 2013. gadā Beļģijā ģentē ETA terorists tika arestēts. Viņš savulaik nogalināja mana drauga tēvu. Um, Auragī bija viņas uh, vārds. Viņš piedalījās sešos uzbrukumos, un kad viņa Eiropā aizturēja, uh, izmantojot šo aizturēšanas orderi, tika pieprasīta Spānijā iz, iz, noziedznieku izdošana, jo viņš jau tur nebija vairākus gadus bijis, bet Beļģija šo cietumnieku nenodeva Spānijas varas iestādēm. Viņi vienkārši viņu atbrīvoja, sakot, ka, lūk, Spānijā, uz Spāniju šo cilvēku nedrīkst uh, Eh, izdot, tāpēc, ka tur viņš tiktu spīdzināts. Es runāju par 2013. gadu un par ES dalību valstīm. Vai tad tiesiskums Spānijā nav tas pats, kāds tas ir Itālijā un Beļģijā? Eh, Spānija vērsās kasācijas tiesā, un tur tika konstatēts, ka šī tiesneša lēmuma nav iespējams koriģēt. Nu, bet tad padomājiet, kādā izmisumā ir šī ģimene. Viņi ir vērsusies no vienas tiesas pie otras, no viena tiesneša pie otras Spānijā. Uh, un vienalga. Un šis cilvēks, ja tikmēr darbojas Facebookā, rakstīs un nezinu ko, ģentē viņam bildes no ģentes, kur viņš tur sukā iekšā omārus un tā tālāk, nu tas ir aizvainojuši ne tikai terorismu upuriem, bet arī visai tieskās sadarbības sistēmai. Gribu dzirdēt jūsu viedokli par šo gadījumu. Paldies! Lūk, tāda diezgan mērķiecīga jautājuma un vienlaikus arī pietiekami vispārīgi. Nu tad, godātie runātāji, lūdzu jūs visus pēc kārtas uh, izteikties. Nu, 5 minūtes nevairāk katram, lai atbildētu uz šo trīs cilvēku uzdotiem jautājumiem. Pirmo jautājumu šķiet vairāk um, adres, jūs adresējāt runātāju Balzamo kungam. Jā, Terēza Himenes savukārt runāja par ļoti konkrētu vienu gadījumu. Un, nu, varbūt tiešām tad jūs varat lakoniski uz to visu reaģēt. Un varbūt kaut kādā mērā iezīmēt arī tās nākotnes līnijas attiecībā uz tiesību, uz, uz likumdošanas darbu. Nu, lūk, kurš vēlas, um, tā teikt, pirmais stāties uguns līnijas priekšā, atbildēt uz šiem jautājumiem, un tad varbūt pārējie var piedāvāt kaut kādas tādas noslēdzošas vārdas. Balzamo kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Nu, varbūt iesākumā gribu teikt Gardīnī kundzei paldies par ļoti interesanto jautājumu. Domāju, ir divi tiesību akti, kas varētu novest pie tāda kvalitātes pieauguma. Pirmām kārtām par to runāju pašā sākumā, tā varētu būt direkt, tas varētu būt direktīvas projekts par kriminālu tiesībām. Tas ir ļoti svarīgi. It īpaši uz šiem ārvā, tas attiec uz ārvalstu cīnītājiem. Uh, Es par šo jomu jau runāju pašā sākumā, respektīvi nepieciešams uzsvērt vajadzību sistematizēt tiesību aktus, kad runājam par šādu nodarījumu e, kriminalizēšanu un šo cilvēku reintegrēšanu. Jābūt vienlīdzīgai attieksmei, kad runājam par šāda veida darbību, nu tāpat arī par dažādu veidu finansiālām sankcijām ES dalību valstīs. Atgādināšu, ka ja pret šādu rīcību izturētos vienādi visā Eiropā, ja būtu mehānismi, kas varētu kalpot par vadlīnijām šāda veida darījumu iztiesāšanā, tad tādā gadījumā tas, manuprāt, piedāvātu būtisku pievienoto vērtību. Šāds direktīvas projekts varētu uh, nu, tā teikt, nakt kā rezultāts trialogam un e, nā, varētu ņemt vērā parlamenta rekomendācijas. Tas varētu būt pareizais virziens šai gadījumā. Un vēl viena lieta, par ko varbūt nav pietiekam runāts pēdējo gadu laikā, ir apusēja atzīšana. Attiecībā uz konfiskācijas pienākumu 2014. gadā notika harmonizācija attiecībā uz kriminālu lietu konfiscēšanas procesu. Tur bija tas pamatojies uz pētījumu, kas tika veikts par konfiscēšanu, tātad līdzekļu iesaldēšanu un tam līdzīgi. Mm, tika pieņemta arī direktīva. Un tas var piedāvāt tālāku rīcības eh, stimulu. Ja runājam par tiesību aktiem apusējās atzīšanas jomā, tad runājot tieši par konfiskācijas tiesību aktiem, tad domāju, tas arī būtu milzīgs solis uz priekšu. Ja būtu šāda savstarpēja atzīšana attiecībā uz to, ko mm, angliski sauc par uz notiesāšanu pamatotu konfiskāciju, tad tādā gadījumā tam līdz varētu nākt arī prasība identificēt garantijas, kas jāsniedz šāda veida procesos, un domāju, ka tādā veidā varētu pilnībā īstenot virkni garantija, kas precedenta tiesībās parādās Eiropas kopienu tiesā kur šāda veida mēri tikuši izskatīti organizētas noziedzības un korupcijas e, lietās. Nu, lūk, tā tāda atvērta tēma, varbūt zinām rezultāti un nozīmīgi rezultāti jau ir gūti, bet tīri par šādiem profilaktiskiem mēriem runājot, ir, būtu vajadzīga tāda specializēta procedūra šai gadījumā, nu, tīri no harmonizācijas viedokļa raugoties, bet arī jāsastarpēja atzīšana, jā gan. Tas, manuprāt, arī tad būtu uh, labi, un te varētu būt lielāks atbalsts, eh, lūk, arī no, no Eiropas līmeņa šiem finanšu aspektu apkarošanas pasākumiem. Tad tas, ko teica Spāņu kolēģi pirms brīža, grib to pieminēt, respektīvi par šo iespējamo saiti starp konkrēto saiti starp organizēto noziedzību un terorismu. Nu jā, lūk, te ir vēl viens aspekts, ja jūs eh, paskatāmies uz Falkonas lietu, kad noslēdzās tiesas prāva, uh, un tā bija pirmā tiesas prāva, kurā tika risināts jautājums par Sīcīlijas Kozenostra mafiju sistēmiski. Tad pirmais pienākums, ko izteica uh, Giovanni Falcone, viņš teica, lūk, labākie rezultāti, ko varēja iegūt attiecībā uz mafiju, tika iegūti tiesiskumu kontekstu ietvaros, un tas, manuprāt, attiec arī uz terorismu. Nu, diemžēl gan Man nav pietiekamas informācijas manā rīcībā, lai varētu atbildēt uz uh, eh, kolēdzes Himenes uzdoto jautājumu. Es atklāt sakot šo lietu un ar šo lietu neesmu iepazinies, bet, nu, jāsaka, tīri personīgi runājot, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi lai būtu spēkā tādi tiesību akti, kas atbilstu reālajai situācijai. Nu, diemžēl, gan jā, diemžēl nevaru uz šo konkrēto jautājumu īsti atbildēt. Bet mani, jāsaka, visai interesētu um, saņemt vairāk informācijas par šo lietu, nekā jūs tieši konkrēti izklāstījāt. Himenes mm, skundze. Nu, šī savstarpēja atzīšana. Te mēs runājam par pavisam konkrētu lietu, konkrētu uh, jautājumu. Aizturēšanas orders. Uh, tam taču ir jāuzticas, ir jābūt arī savstarpēji atzīšanai. Mēs te nerunājam par kaut kādām sarežģītākiem noziegumiem, nē, mēs runājam šeit par konkrētiem atentātu autoriem, pastrādātājiem. Tie ir noziedznieki, kas pēc tam vairākus gadus pavada kaut kur kādā citā dalībvalstī, un tad tas viss tiek aizmirsts. Mums taču arī ir bijuši līdzīgi gadījumi. Cilvēki dodas prom uz Eiropu un tad nu, tiek nosūtīšana atpakaļ. Bet par šo, ne, par šo aizsardzības ordeli savstarpēju neatzīšanu es gribu runāt. Trīs juridiskie eksperti taču šeit, nu kaut ko taču jūs varat mums par to pastāstīt. Jā, Es domāju, ka tas viss ir 360 grādu rādījusā jānodrošina šī aizsardzība, upurtiesība aizsardzība taisnība, ka šo konkrēto lietu nepazīstu. Nē, esmu ar to iepazinies, tā man sveša, bet es domāju, ka tajā visā droši vien jāiedziļinās tā dziļāk, un tad var kaut ko palīdzēt un kaut ko atbildēt. Uh, oui, rapidement. Jā. Yeah īsi par terorisma finansējumu. Man šķiet, ka mm, Eiropas līmenī un arī uh, nacionālā līmenī, vismaz Francijā, ir pieejami visi nepieciešamie instrumenti, lai cīnītos pret šādiem nodarījumiem. Tā tad ir gan uh, krimināla tiesība jomā šādi instrumenti saistībā ar uh, direktīvu, kur ir diezgan plaša definīcija terorisma finansējumam, un līdz ar to ir iespēja rīkoties gan gan makro, gan mikro līmenī. Bet, uh, diemžēl, uh, neizdodas uh, identificēt šīs finanšu plūsmas makro un starptautiskā līmenī. Šobrīd mēs teiksim, strādājam pie mikrofinansējuma personām, kas, teiksim, dodas cīnīties eh, Sīrijā un kuru finansē, nu, tuvinieki, teiksim. Mums ir eh, ļoti efektīva sadarbība eh, šajos jautājumos, un šī sadarbība labi darbojas Eh, to mum, pie mums eh, veids trakfina. Tas tā ir struktūra, kas ir atbildīga pār finanšu noziegumu no, no izmeklēšanu un šeit ir arī uh, viņi ar mums dalās ar informāciju un mēs varam uzsākt lietas par šiem nodarījumiem, par uh, Eh, juridisko reģistru esmu jau izteikusies un eh, par to runās eh, Vābu kungs, bet tā tad. Mums šī sistēma nav gluži tāda pati kā Itālijā, par, runājot par Uh, saikni starp organizēto noziedzību un terorismu. Nu, šeit uh, konverģents mēs konstatējam ieroču tirzniecības jomā. Tātad šeit tiešām ir saskars punkts starp teroristiem un uh, tiem, kas nelegāli tirgo ieročus. Un uh, terorisma lietās ir tātad, uh, nu, iesaistītas uh, personas, ne tikai teroristi, bet arī uh, organizētās noziedzības pārstāvji, kas pat nav radikalizēti, bet un arī līdz ar to ir grūti viņus inkriminēt terorisma darbībās, jo viņi ir vienkārši tirgojuši ieročus gluži cīniski un pat uh, ne ar mērķi uh, veikt uh, kaut kādus uh, teroristu uzbrukums, līdz ar to mums ir grūtības ar uh, šādu noziegumu kvalifikāciju par savstarpējo atzīšanu. Nu, man zināms, nu, grūti atbildēt, es neesmu šeit nekādas uh, Uh, īpašas grūtības piedzīvojusi, nu, kad tiek 2013. Uh, gadā izteikti pārmetumi Spānijai, ka tā būtu varējusi spīdzināt uh, kādu personu. Nu, es domāju, ka Eiropas aizturēšanas rīkojuma gadījumā būtu jāatsakās no šād, šādām, šādiem aizspriedumiem. Uh, Un Francijas eh, tiesu sistēmā vienkārši pārbauda, vai ir kāda lieta uzsākt par šo personu Francijā. Un, ja šī persona tiktu nodota valstī, kur pieprasa izdot šo personu, vai tas varētu negatīvi ietekmēt izmeklēšanas darbības Francijā. Tas arī viss. Un tagad vārds Frederikam Bābam. Ja mūsu rīcībā vēl trīs minūtes, bet ja ne, Eh, tad, kad tulki beigs eh, savu darbu, arī franču valoda ir diplomātijas valoda, kā varēsim turpināt. Paldies par eh, atbildi tātad par Eiropas juridisko reģistru īsumā, un otrs, otrs punkts ir Eiropas aizturēšanas rīkojums. Tātad šis Eiropas juridiskais reģistrs veidojas. Un mēs domājam, ka šāds instruments būs tiešām ļoti noderīgs, ja vēlamies stiprināt cīņu pret terorismu, lai varētu sistemātiski uh, salīdzināt uh, tiesiskos, uh, tiesiskās uh, procedūras, kas norisinās dažādās valstīs. Uh, Tas nenozīmē, ka mēs šo sistēmu kaut kā īpaši pārveidojam vai veidojam kaut ko jaunu. Nē, mēs gluži vienkārši jau esošo instrumentu, eiro justu, um, eiro just, um, pielāgojam in, labākai informācijas apmaiņai. Bet, uh, protams, uh, uh, šo pārvedojumu veikšanai būtu nepieciešams papildu finansējums eiro just, jo kad eh, šī informācija ir nodota tālāk, ir jā, jānodrošina atgriezeniskā saikne, jo pretējā gadījumā nav jēga šo informāciju tālāk nodot, un tādēļ mums vajadzētu uh, pastiprināt mūsu analītiķu komandu. Otrs par Eiropas aizturēšanas rīkojumu. Es, es eh, saprotu uh, jūsu uh, deputāts kundze teikto, jā, šeit tiešām ir grūtības, ar ko mēs saskaramies Eiropas līmenī. Mēs konstatējam, ka izpild varas līmenī, kad ir jāizpilda šie aizturēšanas rīkojumi, tiek izvirzīts ar vienā uh, augstākas prasības, kas arī uh, rada sarežģījumus, jo tiek apšaubīts uh, Eh, šis princips, eh, ka tiek atzīti savstarpēji tiesu eh, nolēmumi. Atceraties, kā tas bija sākuma posmā. Šis instruments bija būtībā neaizskarams. Neviens tiesnesis Eiropā neuzdrošinājās uh, apstrīdze, apstrīdēt uh, savu ārvalstu kolēģi izdoto Eiropas uh, aizturēšanas rīkojumu. Un pēc tam uh, šī situācija attīstījās. Jūs zinat, kādi ir tiesneši, un mēs varam nu, brīvi izteikties, jo mēs paši pārstāvam šo profesiju. Un tad veidojās ar vien tādas sarežģītāka judikatūra, un mēs jau aizmirsām, sākam aizmirst, kādēļ vispār šāds instruments tika izveidots. Un uh, vairs nav runas par to, ka šīs aizturētās personas automātiski tiktu izdotas valstīm, kuras prasa šo izdošanu. Gluži vienkārši tādēļ, būtībā jā, jāatzīst, ka šis instruments jau nodrošina garantijas, jo šo lēmumu pieņem tiesu iestāde un savstarpējās atzīšanas prasības nozīmē to, ka uh, izpildītājā valstī šie tiesu nolēmumi ir jāatzīst un jāizpilda kā attiecīgās valsts tiesu iestādes lēmums. Tātad tie tiek pielīdzināti. Uh,